Vārdu referentē Hannibals kundzei lūdzu. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Jā, sveic visi jūs eh, starptautiskā sieviešu dienā. Šis ziņojums par sievietēm bēgliem un patvērumu meklētājām, tur runa ir par to, ka šeit ir vajadzīga arī dzimuma perspektīva. Uh, jautājumā, kā Eiropas Savienība strādā pie šiem jautājumiem, kā nodrošināt drošību pie robežām. Un uh, šeit ir bažas izraisošas atšķirības starp uh, dalību valstīm, kas kādā veidā strādāt pie patvēruma prasībām, tīpaši ņemot vērā dzimumu līdztiesības jautājumu. Sīvietes, kas meklē patvērumu Eiropas Savienībā, nav šeit nodrošināta uh, dzimumu perspektīvas uh, ņemšana vērā. Sievietes bēglas, kas meklē patvērumu, bieži vien saskaras ar tādu politiku, kas uh, nav pieņemama un politika, kas ņemtu vērā dzimumu perspektīva nav ieviesta praksē. Šis ziņojums eh, iesaka jaunu, eh, jaunas vadlīnijas, lai pārvarētu šos trūkumus. Vardarbība ir eh, traģiska un katru ikdienas realitāte daudzām sievietēm, kas ir devušās bēgļu gaitās. Sievietes tiek eksploatētas un saskars ar varmācību. Šāda veida vardarbība bieži vien nozīmē arī seksuālos uzbrukumus, jebkurā ceļojuma posmā, ieskaitot arī atrašanos Eiropas Savienības teritorijā, sīvietas un bēgļi, kuriem ir tiesies pieprasīt eh, patvērumu, viņi tiek piespiesti eh, nodarboties ar prostitūciju, cilvēku tirgotāji, kontrabandisti izmanto šo cilvēku beztiesisko stāvokli. Sievietēm ir vajadzīgas eh, drošas alternatīvas, kā ir ieteikt ziņojumā. Uzņemšanas eh, sistēmas, tas ar neko nevar attaisnot eh, šo situāciju, ka sievietes nav aizsargātas no vardarbības. Sievietēm vajadzēja būt tādām pašām tiesībām kā citiem upuriem kam jāsaskaras ar eh, vardarbību. Eiropas eh, komisija gatavo, lai eh, to, ka Eiropas Savienības dalībvalstis ratificēs Stambulas konvenciju. Šis ir visnopietnākais dokuments, kurā runa par vēršanos cīņu pret vardarbību. Šis jautājums jārisina ņemot vērā dzimumu aspektu. Politisko patvērumu pieprasīšanas eh, jomā šis ir īpaši jūtīgs jautājums. Šeit parlamentā mums ir jāstrādā pie tā, lai Eiropas Savienība iestātos Stambulas konvenciju 12 eh, valstis ir ratificējuši šo konvenciju. Jā, bēgļi šeit saskaras ar uh, trūkumiem, ar eh, negatīvu situāciju, iegūdot eh, pietiekami, pietiekamu daudz vajadzētu šo jautājumu risināt. Bēgļiem, bēgļi var ilgtermiņā sniegt eh, lielu iegūtījumu mūsu sabiedrību attīstībā. Mums ir vajadzīgas integrācijas stratēģijas, ko varētu izmantot visi. Sīvietēm ir specifiskas integrācijas vajadzības, piemēram, valodu apgūšana. Tām ir jāapgūst eh, profesijas, eh, prasmes, un tādā veidā mūsu sabiedrības varētu risināt trūkums, kas ir darba tirgū. Bēgļu konvencijas eh, ņemšana vērā 1984. gada konvencijas prasības ir jāizteno, ir jāpieņem vadlīnijas. Tas būtu liels solis atpakaļ, ja mums neizdotos pieņemt šo rezolūciju pašlaik. Sīvietes, kas meklē patvērumu Eiropas Savienībā, Eiropas Savienība ir aprēķinājusi, ka viņu ir 55% sievietes un bērnu. Mums ir jāņem vērā to, kas viņiem nepieciešams. Mums ir jāveido tāda pieeja, kas ņem vērā viņa vajadzības uh, visos etapos viņiem vajadzīga piemērota aizsardzība, un tas ir tas, ko viņi varētu, ko viņi gaida no Eiropas Savienības. Tagad došu vārdu komisārē Jurovs kundze. Ja, madam prezident. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, dāmas un kungi. Es vēlētos pateikties referentei Hon Hanibals kundzei un arī ref, eh, citiem ēnu referentiem, kas strādājuši pie šī ļoti nozīmīgā ziņojuma. Paldies par lielisko darbu. Šis ziņojums uzsver ļoti nozīmīgu aspektu, kas saistīts ar imigrācijas krīzi, proti mums jānodrošina sieviešu un meiteņu vajadzības, eh, to sieviešu un meiteņu, kuras bēg no kāra un vārdarbības. Saskaņā ar ANO augsto bēgļu komisāru ziņām eh, ļoti liels skaits bēgļu ir e, sieviešu, 33% bēgļu ir bērni. Eiropas Savienībai ir starptautiskie pienākumi, lai nodrošinātu um, e, humāno palīdzību tiem, kam tā ir nepieciešama. Es pilnībā atbalstu jūsu vispārējo rekomendāciju e, par to, ka mums ir jānodrošina droši piekļuvas maršruti Eiropas Savienībā tiem, kas bēg no vajāšanas un kara. Uh, Mums eh, nevajadzētu liekt aizsardzību šiem cilvēkiem. Mums ir nepieciešams arī ticams alternatīvas eh, šai te nelikumīgajai imigrācijai. Komisija pavisam drīz nāks klajā ar priekšlikumu šajā jomā. Mums pavisam aktīvi jādarbojas, lai nodrošinātu to, ka jaunpienācējs saņem atbalstu un aizsardzību, lai viņi varētu pilnībā piedalīties un integrēties mūsu sabiedrībā. Integrācijas eh, veiksmīgs iznākums ir atkarīgs no tā, cik strauji mēs rīkosimies. Sievietes saskars ar lielākiem šķēršļiem um, un mums ir jārīkojas. Mums ir jāsniedz pakalpojumi kas būtu atbilstoši sieviešu vajadzībām, jo īpaši jārūpējas par eh, bērnu aprūpi. Komisija ir paredzējusi nākt klajā ar priekšlikumiem par turpmākajiem soļiem, lai uzlabotu integrāciju, un to mēs piedāvāsim aprīlī. Protams, ka eh, dzimumu aspektam būs ļoti nozīmīga loma. Es vēlētos uzsvērt to, cik svarīga ir apņēmība no dalībvalstu puses, jo dalībvalstu rokās jau šobrīd ir pienācīgi instrumenti Eiropas sociālais fonds, tāpat arī uh, Eh, patvērumu imigrācijas un integrācijas fonds. Tas viss ir jāizmanto, lai labāk eh, atbilstu sieviešu vajadzībām. Komisija eh, centīsies arī strādāt, lai aizsargātu sievietes no vardarbības, viņu eksploatācijas un lai vērstos pret cilvēku tirgotājiem komisija jau pagājušajā nedēļā, pagājušā gadā nāca klajā ar priekšlikumiem. Mums ir jāstiprina līdzšinējais juridiskais ietvars. Par to jādomā Eiropas Savienības rīcības plāna ietvaros eh, demokrātijai um, turpmākajam laika posmam. Es vēlētos arī vērst uzmanību uz to, ka uz dalībvalstīm gulstas juridisks pienākums pieņemt pasākums, lai nepieļaut to, ka upuri eh, tiek izmantot no organizētās noziedzības puses. Komisijas uh, mērķis ir vērsties pret cilvēku tirsniecību, jo tas cilvēku tiesību jautājums, un mēs par to runājam arī dialogos ar trešām valstīm. Mēs jo īpaši priecājamies par Eiropas Savienības pievienošanos Stambuls konvencijai. Ar prieku informēju jūs, ka pagājušajā nedēļā 2016. gada 4. martā komisija pieņēma priekšlikumu tam, lai Eiropas Savienība varētu pievienoties šai konvencijai, jo tas ir visaptvarošs instruments, lai vērstos pret visu veidu vardarbību pret sievietēm. Noslēgumā vēlos teikt pavisam skaidri. Eiropa arī turpmāk sniegs atbalstu un aizsardzību tiem, kam tas ir nepieciešams, tā skaitā uh, sievietēm un meitenēm, kas uh, cenšas rast patvērumu Eiropas Savienībā. Mēs strādāsim ar visām iesaistītajām pusēm, gan nacionālajā līmenī, gan arī Eiropas Savienības līmenī. Mums ir jāapkopo savi centieni, lai nodrošinātu lielāku aizsardzību un labāku integrācijas politiku sievietēm, kas ir bēgļu rindās. Paldies jums par šo ziņojumu. Paldies, un tagad vārds Matēras kundzei. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu pateikties kolēģei Hannibal kundzei par veikto darbu. Tomēr esmu sarūktināta, ka starptautiskajā sieviešu dienā mums eh, neizdodas pārvarēt pretrunas, kas ir radušās likumdošanas darbā pie šie ziņojuma. 38% no patvērumu pieprasītājiem esot sievietes. Hanibāls kundze šeit savā ziņojumā runāja par eh, dzimumu līdztiesības jautājumiem, bēgļu jautājumā. To bēgļu, kas ir ieradušies Eiropas Savienības teritorijā, ir vajadzīga humāna pieeja attiecībā uz cilvēkiem, kam vajadzīga īpaša aizsardzība, piemēram, sievietēm, kurutniecēm, bet es vēlos kritizēt, ka šeit ir iekļaut arī tādu punktu tekstā, kurā ir runa par uh, patvērumu piešķiršanu, par ģimeņu apvienošanu vai juridiskās konsultācijas piešķiršanu. Manuprāt, mēs iejaucamies uh, dalību valstu migrācijas politikā, it īpaši mēs uh, šeit uh, pārkāpjām mūsu kompetenci. Mēs sieviešu komitejā strādājam pie citiem jautājumiem. Faktiski pie tā vajadzēja strādāt Lībijas komitejai, kas eh, runā par eh, pamatiesībām. Tādēļ Tautas partija sagatavojas alternatīvu priekšlikumu, kurā ir runa par humānas pieejas nepieciešamiem migrācijas krīzē. Turklāt eh, ir specifiski jāņem vērā sieviešu un bērnu vajadzības. Tās ir grupas, kam vajadzīga īpaša aizsardzība. Ir jāaizsargā šīs grupas pret vardarbību. Mēs vēlamies sadarboties ar Frontex un Eiropolu, kas strādā uz vietas. Tādēļ es esmu arī lūgusi šajā tekstā runāt arī par nepieciešamību izveidot uh, uzņemšanas centrus, kuros ir ņemtas vērā īpaši sieviešu tiesības. Garsie Peres skundze lūdzu. Paldies priekšēdētāji. Mm, iepriekšējos gados Eiropas Savienība ir gājusi cauri daudzām krīzēm. Finanšu krīze, bēgļu krīze. Tieši tā ir krīze, kas pašlaik ļoti apdraud kopīgo Eiropas Savienības apvienošanās procesu. Šeit runa par solidaritāti, par uh, vienlīdzību, ņemot vērā simtiem tūkstošu cilvēku, kas ierodas pie mums pa vidusjūru un ierodas Eiropas Savienībā, un viņi bēg no kara un uh, vardarbības un bailēm. Šie cilvēki, daļa no šiem cilvēkiem ir vēl sliktākā situācijā. Tas proti ir uh, sievietes bēglis un meitenes bēglis. procenti no bēgļiem, kas ierodas, ir meitenes un sievietes. Viņas bieži vien zaudējušas visu. Daļai no viņām ir bijis jāpārdod savus ķermenis, lai varētu samaksot, samaksāt par ceļojumu uz Eiropu. Viņas ir upuri kļuvusi par upuriem kontrabandistiem, mēs nevaram pieņemt šādu situāciju un neko nedarīt. Mums ir pienākums reaģēt. Šeit runa ir par eh, Eiropas eh, apvienošanās projekta nākotni. Mums ir eh, jāiesteno integrācijas pasākumi, jāaizsargā bēgļi jānodrošina veselības pakalpojumi. Nav nekādu šaubu, ka risinājums nevar būt tāds, kā šos cilvēkus nosūtīt uz vidusjūras eh, otru krastu. Eiropā ir jārod risinājumi, bet vienlaikus ir eh, jāprot reaģēt uz eh, situāciju, kad simtiem tūkstoši cilvēku ierodas Eiropā. Viņiem ir jāpiedāvā Eiropas projekts, kuram varētu uzticēties. Tagad eh, jautājumu vēlas uzdot Edkins, Edkinsonas kundze. Paldies. Eh, mēs svinam statotisko sieviešu dienu šodien, bet es nedzirdēju no jums par šo sieviešu islāmistu vērtībām. Es nerunāju par fundamentālo islamismu, ka tas taču ir eh, nesavienojams ar mūsu rietumu feminismu, manu feminismu, jūsu feminismu, kas atšķirās. Uh, Vai mums nevajadzētu runāt par to, ka mēs aizsargājam paši savus sievietes un bērns no šīm izvarošanām un vardarbību, kas ir redzama visā Eiropā, kamēr viņas nav integrējušās labāk, eh, kamēr šie cilvēki nav labāk integrējušies, tas nav noticis pēdējo 40-50 gadu gaitā. Es pilnīgi nepiekrītu jūsu izteikumiem. Islams nav nesavienojums ar Eiropas Savienību. Eiropas Savienība ir daudzveidīga. Tā ir atšķirības. Ir Eiropas pilsoņi un pilsonis, kas pieder piekopšo reliģiju, bet, protams, Eiropā nevar būt radikāls idejas eh, šāda novēršanās no citām reliģijām. Tas ir pret cilvēku cieņu, pret vienlīdzību. Tas ir dūriens Eiropas sirdī neiecietība, netaisnība. Pret to jācīnās. Te nav runa par uh, kopējām vērtībām, kuras mums jāaizstāv. Problēma nav islāms, bet neiecietība. Problēma ir solidaritātes nesamība un tas, ka mēs neapzināmies, ka tas ir visu uzdevums sieviešu un vīriešu. Tagad Fonštoršas kundze nākamā lūdzu. Paldies, priekšsēdus kundze. Mēs šeit runājam par sieviešu un dzimumu komitejas vēlmu sarakstu sievietēm pat, patvērumu meklētājām Eiropas Savienībā. Patvērumu krīzēm mums ir jābūt cilvēcīgiem, šaubu par to nav, arī cilvēcīgiem pret eh, cilvēkiem, eh, mūsu pašu cilvēkiem. Šeit ir un sievie, par to, ka sievietēm ir jābūt drošām, legālām ieceļošanas iespējām visās dalībvalstīs. Tātad, visbeidzot, visi migrantu bēgļi ir jāaicina pie mums eh, caur atvērtām durvīm. Es to noraidu. Proti šādu apsvērumu dēļ. Eiropas eh, komisijas vicepriekšsēdis Frans Timermans nesen pat runāja 60% cilvēku, kas eh, pie mums ierodas, nav bēgļi un mums jānošķir starp bēgļiem un, un ekonomiskiem migrantiem un sieviešu un uh, dzimumu komiteja to noteikti negrib. Bet ja mēs miljoniem cilvēku vilinām šurp, mēnešiem ilgi viņiem liekam dzīvot uh, sporta halēs, un tad viņu nākotnes būs atkarīgs no uh, ierēģiņa, kurš uzliks vai neuzliks zīmogu, un tad sūtīsim viņus atpakaļ. Nu kā tā var? Uh, šis ziņojums ir uh, sieviešu un uh, dzimumu komitejas vēlmi saraksts, kas to pat plaši pārsniedz, kas pilnīgi e, ignorē realitāti, kā daudz šīs komitejas ziņojumi. E, tādēļ varam to tikai noraidīt. Paldies, Fanštoršas kundze. Izdēlās kārtīts jautājums no Franzulikas kunga. Vai jūs to pieņemsiet? Franzulikas kungs jums 30 sekundes. Pirmkārt, dāmas un kungi, ļaujiet man visām mūsu kolēģiem eh, novēlēt brīnišķīgu dzīvi, burvīgu pavasari, veselību, laimi šajā burvīgajā 8. martā. Novēlēsim to visām pasaules sievietēm un meitenēm, un tāpat laikā ļaujiet man jums jautāt, vai jums nešķiet, ka visām šīm sievietēm ir vajadzīga labāka aizsardzība, vienalga, kur tās arī nebūtu, neskatoties uz to reliģiju, Eh, etnisko piedrību un tam līdzīgi un tā joprojām. Vēlreiz, laimīgu jums šodien, piedodiet, jums jāuzdod jautājums. Protams, <laughs> Evlikas kungs, tas nebija zilā skatīts jautājums. Jūs savus novēlējumus sieviešu dienai varējāt izteikt, kad jums ir um, runas laiks atvēlēts zilā skatīts un domāts jautājumu uzdošanai. Bet nu labi, dosim vārdu Frančtošas kundzei 30 sekundes. Uh, brīnišķīgs jautājums. Tas tieši parāda to, ka mēs šajā debatē runājam par pasaules sieviešu dienu un redzam, ka ieinteresētība ir liela. E, pēdiņās e, e, plenārsēžu zāli ir diezgan tukša. Nu jā. Tagad Angelika Mlināra Aldis grupas vārdā priekšsēdus kundzes beidzot, mums ir ziņojums, kas ir līdzsvarots, visaptrošs, Tas ir liels sasniegums, un to izdevās sasniegt tikai pateicoties referentes Hannibals kundz ļoti konstruktīvo nostāju un arī ēnu referentu, kas eh, vēlējās tiešām viss strādāt sieviešu tiesību labā. Sieviešu migrācija nav jauns fenomens, bet tas palielinās, ņemot vērā to, ka uh, cilvēku eh, kontrabandas eksploatācijas eh, gadījumu skaits arvien pieaug. Taču daži kolēģi uzskata, ka vislabākais veids, kā svinēt 8. mārtu, ir eh, sievietēm, bēglēm un patvēru meklētājiem atņemt tiesības uz seksuālo neaizskarmību un neļaut viņām ģimenes apvienošanos procesu Taču mūsu izaicinājums nav bēgļu krīzes izaicinājums, bet politisks izaicinājums. Sarežģītos laikos dzimuma vienlīdzības sieviešu tiesības bieži tiek atstāts novārtā no pilsoniskās sabiedrības puses un lēmpieņemēm to uzskata par detaļu vai tādu luksu vai pat sarežģījumu. Krīzē ir grūtāk saskatīt dzimumu perspektīvu, taču tas nenozīmē, ka mēs varam akceptē to, ka Eiropas Savienība neaizsargā pamatiesības un cilvēktiesības sievietes, kuras prasa politisko patvērumu. Tām ir vajadzīgs īpašs atbalsts. Mēs zinām, ka daudz bēgļu pieņemšanas apmetnes ir pārblīvētas, mm, un īpaši ir ņemot vērā attiecībā uz sieviešu un ģimeņu ar bērniem vajadzībām, kas ir īpašas. Aicinu padomu pieņemt pilnīgi visaptvarošu pieeju, eh, ņemot vērā arī Eh, vardarbības pret sieviešiem iemesls, tajā skaitā eh, cilvēku kontrabrandu un sievietes vairāk jāiesaist miera izlīguma meklēšanas procesos. Eh, um, tas jāņem vērā katrā bēgļu krīzē, ne tikai esošajā. Paldies, nākamā runātāja ir gojas NGL grupas vārda Bjērkas kundze, viena minūte. Paldies! Pasaules sieviešu diena! ir feminisma cīņas diena, kas patiesībā šī cīņa notiek katru dienu, un viss, kas te tika teikts, ir pareizi, gribētu runāt par divām lietām - ģimeņu apvienošanu. Arī citi jautājumi būtu svarīgi - nedroši bēgšanas uh, eh, ceļi. Tas ir ļoti svarīgi sievietēm meitenēm, jo viņas ir visaizskaramākās militārie koridori, uh, un tā tā, tas viss ļoti svarīgi. Ja Eiropas Savienība aizvērs robežas, tad tas ir īpaši smags kārs sievietes un meitenes. Tādēļ tas ir nepieņemami, ko Eiropas Savienība tagad ir apņēmusies darīt. Ģimeņa apvienošana ir ierobežama, no, ko uzliek dažas valsts eh, mm, pagaidu uzturēšanās atļaujas un tā tālāk. Tas ir sitiens pa sevi visām ģimenēm, īpaši sievietēm, bērniem, kas bieži aizkavējas konflikta reģionos. Nav cilvēcīgas sievietes no bērniem atšķirt bērnus no māmiņa no vecākiem. NGL e grupa ir pret šo ziņojumu. Man ļoti žēl, ka labējie tā izsakās šeit un arī nepauž nekādu solidaritāti pret bēgļiem un migrantiem. Bjērkas kundze, ir zilās skatīts jautājums jums, Vainbergas kundze, vai jūs to pieņemsiet? Jā. Jums ir 30 sekundes. Paldies, priekšsēd. Ļoti žēl ka tik daudz jaunu vīriešu migranti. Uh, e, Vārdarbīgi vēršas pret Eiropas sievietēm. Diemžēl policija ir šos gadījumus noklusējusi, bet pilsoņi ir nobijušies, ja nebūsim godīgi. Ja sievietes vairs nevarēs droši iziet ielās, kā tad aizsargāsim bēgļu sievietes un meitenes no šādiem pašiem seksuāliem uzgrupumiem, kurus esam piedzīvojuši. Lūdzu, 30 sekundes atbildēji Bjārgas kundzei. Jūs vienmēr nostādiet cilvēks pret cilvēkiem, labklājību pret bēgļiem. Tā ir nepatiesība. Jums nav savu risinājumu, ko piedāvāt, lai izveidot tādu sabiedrību, kas būtu viengabalaini, kas turētos kopā un kas varētu būt cilvēcīga sabiedrība. Nākamais runātājs zaļo grupas vārdā Ernests Urtasuns pusotru minūtu. Atkal atzīmējam šo starptautisko sīviešu dienu tūkstošiem vīriešu sieviešu joprojām lietu bēgļu apmetnēs uzturas pamatiesības Eiropā tiek grautas ar mm, politiskā patvēruma meklētāju kolektīvu sūtīšanu atpakaļ migrantu mēs graujam Eiropas integrācijas projektu šādā veidā. Hannibals ziņojumu šogad apstiprinās parlaments, un tur ir paredzēta vairāk pasākumu bēgļu sieviešu aizsardzībai. Būtu labi, ja tagad valdība, valdības komisija ieklausītos tajā. Vienīgā iespēja, lai vērstos pret e, cilvēku izmantošanu, seksuālo vardarbību, ir politikas pret bēgļiem izmainīšana. Mums ir vajadzīgi droši bēgļu ceļi. Tas vienīgais ceļš, kā uh, cilvēku kontrabandu apstādināt, ģimeņa apvienošana, lai sievietes savas politiskā patvēruma lūgums var arī iesniegt uh, neatkarīgi no vīriem. Īpaša aizsardzība jāsniedz uh, jaunām sievietēm, meitenēm un tām, kas cieši no mačo vardarbības. Lūdzu, ieklausīties beidzot. Tas ir ļoti svarīgi mums. Paldies, Urtasuna kungs. Atkinsonas kundze vēlas uzdot jautājumu, vai jūs to pieņemsiet? Nē, nepieņem. Daniela Ajuto kundze, pusotru minūtu. Paldies, priekšsēdes kundze, dārgie kolēģi. mēs, mums kā pilsoņiem ir mests izaicinājums, kāds iepriekš nav piedzīvots simtiem tūkstošu bēļu, kas plūst uz veco kontinentu, sievietes, meitenes, pirmoreiz vairākumā. Un tā ir ne tikai pagaidu parādība, tā ir demokrātiskā līdzsvar nobīde visā planētā. Bēgšana no konfliktiem, vārdarbīgas sadursmes cilvēktiesību pārkāpumiem, bet arī klimata izmaiņām un resursu trūkumu. Eiropa nestāv malā. Tai nākas arī to visu izjust. Sievietes un meitenes īpaši cieši no visa tā. Mums jāsaglabā cilvēciskums pirmkārt tikai paužot Konkrēta solidaritāte, cienīga pieņemšana bēgļu. Visas 28 dalībvalstīs mēs šo milzu krīzi varēsim pārvarēt. Daži domā, ka tikai slēdzot robežas mēs tiksim galā ar šo krīzi. Un Turcijā eh, būtu jātiek galā, piemēram, ar to. Mēs turpretim uzskatām, ka nedrīkstētu zaudēt vairāk laika un ka tagad ir steidzami jārada legāli iespējas ieceļot Eiropā. Sievietes negrib atdot savu, at, pamest savus uh, mājokļus, ja viņām, viņas, viņa dzīvības nav apdraudētas. Atvainojiet, zilās kartītes jautājums no jūsu politiskās grupas es nepieņemšu. Ah, man teica, ka jūs esat no vienas politiskās grupas, bet, nu, laikam nesat, tad vai jūs pieņemsiet Atkinsons kundzes zilā skatīts jautājumu? Viens no iemesliem, kādēļ neesat jūs politiskā grupā, ir jūsu pieeja par uh, sociālismu un zaļiem, um, tādēļ tas viens no iemesliem, kādēļ es pametu jūsu politisko grupu. Jūs nenodaliet ekonomiskos migrants no tiem, kas ir īsti bēgļi. Un atkal jums ir laikam savā politiskā grupā liels viedokļa atšķirības. Vai jūs saredzat šādu atšķirību starp ekonomiskiem uh, migrantiem un bēgļiem? Paldies par jautājumu. Nav atšķirības. Vai jūs uh, bēgat Kāpēc jūs to darat? Ja dzīvība ir apdraudēta. Iespējams, jūs diktatūras kā režimā nevarat nodarboties ar uh, uh, lauksaimniecību. Tā ir mākslīga atšķirība. Tāda mums nav vajadzīga Eiropā. Paldies, pēdējā grupa vārdā runātāja ir Dornāno kundze, NF grupas vārdā vienu minūti. Merci, madame la prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es atgriežos no Irākas, kur um, viesojos kādu humanitārās misijas ietveros, um, tikos ar um, kristiešiem, kur tiek vajāti. Jau gadu desmitiem es cenšos cīnīties par sieviešu tiesībām, un man satrauc tas, ka kādu ziņojumu ir sagatavojis mūsu kolēģi. Runa ir par um, liberālu sociālismu, kas ir pilnībā atrauc no realitātes, kur jūs esat eh, dzirdējuši par to, ka sievietes eh, LGBT pieprasa patvērumu, piedāvājot paplašināt eh, tiesības uz patvērumu, balstoties uz tik neskaidriem jēdzieniem. Es domāju, jūs veicināsiet tikai masveidu imigrāciju. Kā gan ir iespējams uh, apgalvot, ka kāda sieviete tiek vajāta tāpēc, ka viņa ir transseksuāla? Tātad es nepiekrītu jūsu morālajam diktātam. Paldies! Cienījamie kolēģi un kolēģis, mēs esam aizkavējušies, mums ir atlicis ļoti maz laika. Tas nozīmē, ka turpmāk um, vairs nebūs iespējas uzdot uh, zilās kartītes jautājumus, saku to to daļu, lai jūs nebūtu vilsušies vēlāk. Un tagad nākamā runātāja ir Konstants Legripa uz pusotru minūti. Merci, madame. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas parlaments vēlējās veltīt šo starptautisko sieviešu dienu, lai runātu jautājumiem, kas skar arī sievietes bēgļus un lai runātu arī par bērniem, kas ir kopā ar viņiem. Protams, ka šajā parlamentā neviena politiskā grupa, neviens deputāts, neviens cilvēks eh, nevar palikt nejūtīgs, redzot to postu, kādu piedzīvo eh, bēgļi un to situāciju, kāda ir vērojama pie Eiropas Savienības ārējām robežām, tā skaitā arī Eiropas Savienības iekšienē. Taču mēs, EPP grupa, par Hannibal ziņojumu vēlējāmies piedāvāt alternatīvu rezolūcijas priekšlikumu, jo mūsu priekšlikums eh, simtprocentīgi nebija iekļauts šajā te Hannibal kundzes ziņojumā. Tāpēc piedāvājam eh, alternatīvu rezolūciju, kas būtu cilvēku cienīgi risinājumi, bet arī atbildīgi Eh, humāni, lai palīdzētu sīvietēm, patvērumu meklētājām un bēgļiem. Mēs vēlējāmies nākt klajā ar konkrētiem, saprātīgiem, eh, realistiskiem priekšlikumiem, kas balstītos uz specifiskajām vajadzībām, tātad, kas paredzētu īpašas specifiskas procedūras, eh, kurās ņemtu vērā tās īpašās vajadzības, kāds ir sievietēm, piemēram, atsevišķām sieviešu grupām, sievietēm krūtniecēm. Mēs arī vēlējāmies, eh, lai cīņa pret cilvēku tirsniecību un eh, cilvēku eksploatāciju eh, būtu viena no prioritātēm. Paldies! Paldies! Nākamā runātāja Arēnas kundze uz divām minūtēm. Paldies priekšsēdētāji! Trešdaļa patvēru meklētāju ir sievietes, 38% imigrantu vidusjūrā ir sievietes un bērni, 55% jaunpienācēji Grieķijā ir sievietes un bērni. Šie skaitļi mums parāda tos apstākļus, eh, kas nav pieņemami no eh, cilvēciskā viedokļa, gan situācijā, gan eh, valstīs, no kurām šīs sievietes bēg, gan arī tur, kur viņas ierodas. Un tas parāda arī, ka ļoti svarīgi vērsties pret vardarbību, pret sievietēm šajās izcēlesmes valstīs. Navēl Sufī bija ieradusies pagājušajā nedēļā, lai mūs informētu par to briesmīgo situāciju, situāciju, kādu piedzīvo šīs sievietes. Šie skaitļi parāda arī, ka mums ir jāņem vērā īpašā situācija, kāda atrodas šīs sievietes. Vispirms, um, ir jādomā par uh, dzimumu dimensiju, uh, strādājot pie uh, patvērumu meklētāju noteikumiem. Uh, tos ir sagatavojuši vīrieši, kas nav domājuši par šo dzimumu. Uh, aspektu. Tāpat mums ir jāvēršas pret uh, dažādām absolūti nepieņemamām praksēm, kā piemēram dzimāra orgānu kropļošanu. Mums ir jādomā par reproduktīvo tiesību aizsardzību, ir jādomā arī par abortu bez riska. Un ir jādomā par so, šo sieviešu integrāciju, iekļaušanu sabiedrībā, lai viņas tik tiešām varētu dzīvot šeit Eiropā, jo ja mēs neko nedarīsim, tad uh, vēsturē mēs iesim ar to, ka Eiropa ir novērsusies no savām vērtībām - humārisms, solidaritāte, cilvēktiesības, un to mēs vēlamies panākt ar šo uh, ziņojumu. Pateicos Hanibals kundzei par paveikto darbu. Paldies! Paldies! Nākamā runātāja ir Višņevskas kundze uz vienu minūti. Jā, liels paldies, priekšēdētāji. Cienījamas dāmas un kungi. Ja mēs uh, runājam par sieviešu bēgļu jautājumu, tas noteikti ir ļoti būtisks. Par iespēju nokļūt uz Eiropu bieži vien sievietes samaksā ar sava ķermeņa pārdošanu. Notiek arī izvarošanas, tā ir ārkārtīgi sarežģīta situācija. Arī uzņemšanas centros notiek daudz traģēdiju. Bet neņemot vērā šo vērtējumu, mums noteikti ir eh, nepieciešams reaģēt un jāuzlabo sieviešu situācija Eiropas teritorijā. Diemžēl ir tā, ka Eiropas parlaments parāda, ka nav spējīgs vienoties par to, kas mūs visus apvienotu. Tiek atkal un atkal izmantota iespēja runāt par ideoloģiju, par uh, minoritāšu tiesībām, par seksuālo abortu, par abortu tiesībām, bet tas šeit nav būtiskākais jautājums. Nākamā runātāja, bet ēras pastarītas kundze uz pusotru minūti. Paldies, priekšēdētāji, komisārs kundze. Vēlos sirsnīgi pateikties uh, Hanibal kundzē un sirsnīgi sveikt viņu par uh, ļoti labo ziņojumu. Tas nav tikai precīzs un pilnīgs, bet arī ļoti aktuāls. Šeit ir daudzi faktori, kas jāņem vērā un ir ļoti apkārojuši, kā Eiropas Savienība šeit rīkojas, kas attiec uz robežu politiku un bēgļu izmitināšanas politiku. Eiropas Savienība piedzīvo humānu krīzi pati savā teritorijā. Tas notiek pirmo reizi. 300 miljonu paredzība paredzē, paredzēta un ļoti daudz bēgļu ir tieši sievietes un bērni. Šo cilvēkus pieņemt ir ļoti svarīgi uzņemt viņus un vajadzētu ņemt vērā arī dzimumtiesību aspektus. It īpaši sievietes un bēgļi cieši uh, seksuālās izmantošanas dēļ. Tuska kungs teica, ka nelegālā migrācija ir jāapkaro, bet Tuska kungs, kā diskutās situācija? Jūs esat šeit, eh, vēlaties nobremzēt eh, bēgļu ierašanos, bet runa ir par pamatiesību hārtas 18. pāntu. Ir arī bēgļu konvencija un konvencija, Stambuls konvencija, ko mēs kā Eiropas Savienība parakstīsim beidzot. Nākamā runātāja Kosta Dinka Kuņevas kundze uz vienu minūtu lūdzu. Es vēlu visām strādniecēm visu labāko. Viņas jau simts gadus cīnās par savām tiesībām. Man šķiet, ka attālums līdz Grieķijai no Eiropas centra ir kļuvis arvien lielāks, ir patiesa plaisa starp Grieķiju un pārējo Eiropas Savienību. Briseles sametā tika teikts, jā, mēs Austrija bija tiesības slēgt savas robežas. Bet mums ir jāatstāja robežas vaļā. Esam konstatējuši, ka notiek tirzniecisku darījumi ar Turciju, bet patiesībā šeit runa ir par cilvēkiem, par cilvēktiesībām. Arī sievietes bēglas tiek piespies atgriezties uz Turciju. Šāda veida darījums starp Eiropas Savienību un Turciju nav tikai nelikumīgs, tas pārkāpj arī starptautiskās tiesības un Eiropas tiesības. Es pilnībā atbalstu Hannibal kundzes ziņojumu. Jā, šeit tiek uh, prasīts ievērot sieviešu beigu tiesības. Jums, diemžēl, bet tikai viena minūte runas laiks, diemžēl, nevar jums sniegt vairāk iespēju izteikties. Rēnkas kundze, uz vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Cienījumā komisāra, cienījumā kolēģi. 150 gadus atpakaļ feministe norādīja uz trūkumiem, kas ir sieviešu tiesībās, kā Mēniem sievietēm un lesbietēm un strādniecēm nav pieejamas. Nav iespējams iztenot savas tiesības. Šodien runājām par uh, vardarbību pret sievietēm bēglēm. Un, acīm redzot, daļa no parlamenta nevēlas atzīst faktu, ka daudzas tūkstošas sievietes, par kurām mēs runājam Eiropas Savienībā, ir bēgles. Labējā flangā šajā parlamentā Viņi vēlas nošķirt eh, Eiropas sievietes, kas eh, var baudīt aizsardzību, un pārējām, kas nevarot eh, baudīt šo aizsardzību. Jā, nevis parlaments ir sapratis, jo to, ka sieviešu tiesības ir universālas, tās neapstājas pie valstu robežām un nepakļaujas etniskai kategorizācijai. Mums ir jāspēr šis svarīgais solis ne tikai, lai aizstāvētu sievietes bēglis, bet lai arī atbalstītu feminisma panākumus Eiropas Savienībā. Jā, paldies, nākamā runātāja Margot Pārkars, koncerts pusotru minūti. Thank you. Paldies. Ja apvienotajai karalistē ir ievērojama kontrola, kā piemēram Austrālijas punktu sistēma, tad mēs varētu tik tiešām palīdzēt uh, patiesiem bēgļiem, bet tā kā mums ir 230 tūkstoši cilvēku, kas ik gadus ierodas apvienotajā karalistē, uh, valdība cenšas uh, tikt galā ar notiekošo, un tāpēc uh, ir daudz grūtāk iekļūt uh, apvienotajā karalistē tiem cilvēkiem, kuriem tik tiešām nepieciešams patvērums. Tas, protams, ir cīniski, tas ir nepieņemami. Vairāk nekā miljons cilvēku ierod, ieradās um, Eiropā 2015. gadā, un Merkels konca paziņoja, ka ik viens var ierasties Eiropas Savienībā. Cilvēki um, cenšas iekļūt Eiropas Savienībā par vidusjūru un nonāk uh, cilvēku tirgotāju un um, noziedzīgu grupējumu uh, rokās. Uh, Eiropas Savienība ir pavērusi durvis miljoniem cilvēku no valstīm un kultūrām, kurās pret sievietēm attiec kā pret otrā šķiras pilsoņiem un vēl sliktākā situācijā ir LGBT pārstāvi. Eh, Sīv, pret sievietēm eh, tiek vērsta apvainojumi. Un, lai palīdzētu bēgļiem, mums ir jāizbeidz ar šo Eiropas Savienības politiku un jāpameta Eiropas Savienību. Paldies! Paldies, un tagad vārds um, Bonano kungam uz vienu minūti. Grazie, signor Presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos nolasīt uh, pāris rindiņas, lai man uzstāšanos neizklausītos tik banāli. Nevajadzētu likt sievietēm raudāt, jo Dievs skaita viņu asaras. runātājs eh, citē eh, poētiskas vindas. Tātad, um, saka runātājs, mums ir jānovērš, mums nevajadzētu būt um, divkosīgiem, mums vajadzētu nopietni pievērsties problēmas risinājumam. Nākamā Ildiko Galpelts, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdus kundze, gudamā deputā, uh, komisārs kundze. Šajā sieviešu dienā mēs runājam par sieviešu dzimumu bēgļu un patvērumu me, meklētāju stāvokli Eiropas Savienībā neapšaubām. Karš eh, ir skārs arī sievietes un bērnus uh, izcelsmes valstīs un tās vedis Eiropas virzienā šausmīgi grūtos ceļos, kur ir daudz vardarbības. Protams, Mēs vis, mūs viss ir skārusi šo sieviešu un bērnu likteņu. Tādēļ ir jārada uh, risinājumu. Eiropas tautas partija tādēļ ir arī uh, izdarījis attiecīgs ierosinājums. Bet eh, šeit ir runa par eh, jautājumu, kas īsti neiedaras sieviešu eh, komitejas kompetenci jomā, lokā, runājot par bēgļiem. Mums jānodarbojas ar tām sievietēm, kuras ir grūtnieces vai um, kuras baro no krūts. Tas būtu komitejas uzdevuma lokā. Uh, Mēs nedrīkstam to pārsniegt, un es šeit redzu problēmu, ka e, komiteja ir rīkojusies ārpus savu kompetenču loka, un tādēļ uh, tas ir skaidri jāatzīst, un uh, ar šo jautājumu nedrīkstētu komiteja nodarboties šādiem priekšlikumiem nāk klā, klājā. Nākamā ir Noihlas kundze, darbie kolēģi. Vispirms gribētu pateikties Hannibals kundzei par lielisku, par lielisku ziņojumu, kas ir labs pamats. Ir runa par sieviešu bēgļu situāciju. Sievietēm, vīriešiem bēgļiem ir daudz kopīgas problēmas. Viņ, viņiem ir bailes, bats, augstums, fizisks ciešanas, bažas par nākotni. Visu to piedzīvo sievietes un vīrieši bēgļi vienlīdz, bet sievietēm ir papildu apgrūtinājumi. Bieži Eh, eh, viņām līdz bēgļu ceļu gaitās dodas bērni, vai arī tās ir grūtniecis, tās ir bēgušas no izcelsmes valstīs, kur tā draudēja vardarbība, vai tās reāli arī saskārās ar vardarbību, un arī bēgļu gaitās tam neklājas labi. Viņas piedzīvo vardarbību daļai arī no citiem bēgļiem, no palīgiem un no vīriešiem tajās valstīs, mm, kuras tās šķērso. Un viņas maksā. Bet ne tikai ar naudu, pie kontrabandistiem, bet arī ar savu ķermeni. Šajā starptautiskā sieviešu dienā tas ir svarīgi, ka mēs par to runājam. Viņas maksā ar naudu un ar izvarošanu par peldvesti un arī eh, mazā meitiņu eh, maksā ar vardarbību un izvarošanu par šo peldvēsti. Mēs visi to zinām šeit parlamentā. Mēs visi zinām, ka sievietes maksā ļoti lielu cenu bēgļu gaitās. Un mūsu īpaša atbildība tādēļ ir aizsargāt īpaši sievietes un bērnus šajā situācijā. Paldies, nākamā runātāja. Džulija Gēlinga, viena minūte. Paldies, priekšsēdus kundze. Neviens neizvēlas būt bēglis. Neviens neizvēlas būt politiskā patēru meklētājs. Neviens sieviete nedodas ceļojumā, kas varētu Uh, novest pie visbriesmīgākā iznākuma, ko esmu piedzīvojis. Proti, ka sievietēm ir jā, uh, tiek atņemt bērni uh, slimības vai vardarbības dēļ. Mūsu pienākums ir aizsargāt sievietes no vardarbības un izvarošanām, sniegtām veselības aprūpu un citu veidu aprūpu. Taču dažās jomās mēs esam gājuši pat tālu, īpaši attiecībā uz finansējumu un juridisko palīdzību. Tādēļ man delegācija Britu konservatīva atbalstīs ETP rezolūciju, kurā ir komitejas eh, kompetences precīzāk norādīts un parlamentu. Es gribētu tomēr arī norādīt, ka mēs vērtējam Hannibals kundzes darbu, mēs saprotam politisko virzību un atbalstam, eh, mēs nebalsosim pret šo ziņojumu. Paldies! Nākamā runātāja Cecīlija Vikstrēma, viena minūte. Paldies! Eiropa deg liesmās un cilvēki, kuriem nav paveicies dzīvot demokrātiskās valstīs, ir devušies bēgētās. Paldies Merijai Hanibalai par labo darbu šo ziņu. Mēs runājam par svarīgiem jautājumiem, piemēram, kā politiskā patvēruma meklētājs sadalīt pa dalībvalstīm vai aizsargātajās ārējās robežas, tad ir, protams, viegli piemirst par cilvēkiem, kas tā visa fonā ir. Bet šis ziņojums ir līdzsvarots, tas ļoti labi. Šeit izaicinājumi tiek uzskaitīti, ar kuriem saskaras bēgli, bēgles. Taču esmu nobežījusies, ka konservatīvie šeit plenāri e, sēž zālē, grib šo ziņojumu sagraut un grib noliegt šo ārkārtīgo ciešanu nastu, ar kur saskarās sievietes. Es, man grūti aptvert, ka starptautiskā sieviešu dienā viņi grib, viņi grib balsot par to, uh, ka šī apspiešana tiek slēpta. Ir runa taču arī par reproduktīvām un veselības tiesībām, tas viss ir nepieciešams, ja mēs esam piedzīvojuši saskāršies ar seksuālo vardarbību. Jāraida skaidrs signāls, viss jādara. Tagad runātāji tiek pārtraukti. Atvainojiet. Nākamais. Štefāns Eks, viena minūte, priekšsēdus kundze, dārgie kolēģi. Šodien vedam liekulisku debati, liekulīgu debati. Ja Balkānu Eh, bēgļu ceļš tiks slēgts. Ja mēs labējo ekstrēmistu partijām sekosim, viņi, eh, kuri grib eh, vajadzības gadījumā ar ieročiem aizsargāt robežas, ja mēs to nekritizēsim, va, ieroči pret sievietēm un bērniem, to taču nevar pieņemt. Šādi mēs Eiropas ideāls novedīsim kapā. Eiropai ir jāizrāda solidaritāte ar bēgļu bērniem, sievietēm, un robežas jāatver, respektīvi jāpatur atvērts. Dažu dāmu un kungu šajā parlamentā labai populistisko frāzēm šeit jāpiesaka cīņa, karš, to mēs esam palikuši parādā Eiropai cilvēcīgumam. Tas ir obligāti jādara, lai Eiropa varētu virzīties uz priekšu. Paldies! Nākamā runātāja Heidi Hautala, viena minūte. Paldies, priekšsēdus kundze. Arī es gribu pateikties Hanibolas kundzei par ļoti kvalitatīvu darbu, un es domāju, ka tas būtu liekulīgi sacīt, ka uh, komiteja ir savu mandātu pārsniegusi. Mums jāatzīst, ka tiesības ir universālas Eh, mēs eh, šajā ziņojumā pievēršamies īpašai situācijai, ko saskarās sievietes bēgles. Eh, š, ir pakalpojumi, kas jānodrošina īpaši sievietēm. Ir ļoti svarīgi, ka šajā ziņojumā tiek konstatēts, ka arī reproduktīvā veselība tiek iekļaut šajā ziņojumā. Tas ir ļoti svarīgi sievietēm. Es ceru, ka Parlaments starptautiskajā sieviešu dienā atzīs, ka mums jāaizsargā sievietes. Paldies! Paldies, nākamā runātāja Angelika Nīblere, pusotra minūte. Priekšsēdētāji, cienījamā komisārs Gunze, kolēģis un kolēģi, ir ļoti labi, ka mēs šodien starptautiskā sieviešu dienā runājam par uh, sieviešu migrantu situāciju, bet būtu bijis tikpat labi, kad mēs šorīt no rīta runā par uh, sociāla ekonomisko situācijas sievietēm Eiropā, jo daudz kas, kas attiecas uz uh, patvēru meklētājām, uz sievietēm bēglēm, kas uh, ar pamatot tiesībām prasa savas tiesības, tas ir jāprasa attiecībā uz visām sievietēm. Pirmkārt, vardarbība pret sievietēm ir pilnīgi nepieņemama. Seksuāla uzmākšanās, varmācība, izvarošanas. Par to ir jāvēršas uh, ļoti stingri ar kriminālu vajāšanas izmeklēšanu. Cietušo aizsardzība ir visvarīgākā, nedrīkst būt tā, ka noziedznieku aizsardzība tiktu stādītam pāri. Tiepat svarīgi ir cīnīties pret kontrabandistiem, cilvēku tirzniecību, tas attiecas, protams, ka tas attiecas arī uz bēgļiem, bet tas attiecas uz daudzām sievietēm. Uh, jo šeit parlamentā mēs runājam arī par piespiedu prostitūciju, jau vairāk kādi esam par to runājuši, un tas ir jautājums, ko mēs visi atbalstam, ka par to ir jāvēršas, un es domāju, ka Eiropas Savienības Turcijas sameta rezultāti būs tādi, ka mēs varēsim spērt vienu soli uz priekšu, vēršoties pret nelegālo imigrāciju un nodrošināt eh, reģistrēšanu, lai viss eh, ietu savu parasto gaitu, lai būtu procedūras, likuma paredzētājs. Jā, būs arī atbalstīšu alternatīvu rezolūciju no mūsu polskās grupas. Paldies. Nākamais runātājs ir Pancērīkungs uz pusotru minūti. Paldies priekšādātājiem. Dzirdējām ideoloģiskas iebildes no labējiem un nacionālistiem. Laikam jau ir tā, ka bēgu jautājums būs kā tāds lakmus papīrs Eiropas Savienības eh, apvienošanās procesam. Vidusjūrā cilvēku cieņa nokrimst. Tas, kā, kāda ir attieksme pret bēgļu, sieviešu bēgļu jautājumu, tas viss parāda, ka šis projekts, eh, kā nodrošināt solidaritāti tiesība aizsardzību, ka šis projekts var izgāsties, ir īpaši sievietes un bērni. Migrācijas ceļos tiek ļoti apdraudētas. Un tādēļ tam veidos traumatiska pieredze, ir svarīgi, lai tiktu ratificēta Stambulas eh, konvencija. Tur ir runa par eh, bēgļu tiesību īstenošanu, ņemot vērā uh, dzimumtiesību aspektus. Par to ir runāts arī Hanibals kundzes ziņojumā. Mums jādomā ilgtermiņā, ir jānodrošina solidaritāte, ir jānodrošina uzņemšana, integrācija sabiedrībā, ekonomikā. Tas ir mūsu morāls pienākums, un mums šo pienākumu vajadzētu izpildīt. Paldies! Nākamais runātājs uz vienu minūti ir Ārne Gerikas kungs. Danke, Frau Vorsitzende. Paldies, priekšsēdētāji. Ja mēs šodien runājam par sieviešu bēgļu situāciju Eiropas Savienībā, tad mēs daudzi kolēģi diskutēja pēc augtā zaļā galda. Es esmu no Vācijas un Hanibās kundze. Paraugieties drusku pāri savu šķīvi malai. Jūs eh, sastādāt eh, ziņojumus par bēgļu politiku un izvirzāt nepareizās prioritātes. Lielbritānijā ir 66 bēgļus uzņēmumus 12 mēnešos. Es to nekritizēju, jā, Bet lūdzu neiedomājieties, ka simtiem tūkstošu brīvprātīgo palīgu un citu, kas strādā pie šī jautājuma, citas valstis, eh, lūdzu nenorādiet, kā viņiem strādāt ar sievietēm bēgliem. Vācija 1,2 miljonus uzņēma 2015. gadā, Itālija un Grieķija vienas pašas ir eh, uzņēmušās milzīgu atbildību. Tas ir Eiropas problēma, tā ir globāla problēma. Vakar es runāju uh, ar eh, brīvprātīgajiem, bet atbild bija ļoti viennozīmīga. Lūdzu, dodieties kaut vai vienu dienu uz bēgļu uzņemšanas centru. Strādājam, tad jūs nerakstīsiet tādas neprātības. Rīt balsošu pret tāds pēc rezolūcija. Nākamais runātājs eh, Sebastiān uz vienu minūti. Paldies priekšādātājai. Komisārs Kunze, apsveicu Hanibāls kundze par šo lielisko ziņojumu. Tas skaidri parāda, ka sieviešu bēgļu tiesības tiek divkārši pārkāptas, viņas divkārši piedzīvo vardarbību. Eiropadome un dalību valstis varbūt mūs uzklausīs pēc eh, šiem ļoti slitajiem rezultātiem Eiropas Savienības Turcijas sametā. Es baidos, ka tas viss neizdosies. Sieviešu tiesības netiks ņemts vērā. 1039. gadā Elizabete no Šveices Francijā radīja nometni sievietēm, kas bija bēguši no Franko diktatūras. Šīs sievietes sala un mira augstuma dēļ. Toreiz tā bija uzņemšanas nometni tieši sievietēm. Šeit runa ir par sievietēm, kas bēga no nacismu terora. Paldies, nākamā runātāja Korats Bilda uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Vien vairāk patvērumu meklētāji, kas ierodas Eiropā, ir sievietes un bērni. Bieži vien sievietes ir vienas pašas ar bērniem. Sievietes un meitenes. Uh, Um, riskē tikt pakļauts uh, cilvēku tirgotājiem un uh, vārdarbībai, bet tad, kad viņas ir Eiropā, mums ir jānodrošina viņām um, pienācīgi apstākļi, piekļuve uh, veselības aprūpē, tā skaitā arī reproduktīvā veselība ir jāgarantē. Drošas vietas bērniem un sievietēm, tas viss ir jānodrošina. Sievietes ir piedzīvējušas traumu, viņām ir nepieciešams gan psiholoģiskais, gan fiziskais atbalsts. Mums ir kopīgi noteikumi par patvērumu, un tagad ir pienācis laiks dalībvalstīm īstenot šos noteikumus. Mums ir jānodrošina pienācīga apmācība varas iestāžu pārstāvjiem. Tas ir ļoti nozīmīgi, lai mēs varētu um, vērsties pret pārkāpumiem. Cilvē... Sievietēm ir jānodrošina piekļuva izglītībai Skola nozīmē, ka viņš uh, kļūs spēcīgāks. Mums ir jānodrošina valodu kursi, uh, piekļuve darba tirgumu, Tas viss ir priekšnoteikums veiksmīgai integrācijai. Šobrīd starptautiskajā sieviešu dienā mums būtu jāsaka sievietēm un meitenēm, kas ierodas Eiropā bēgot no kara un vardarbības, jūs neesat viens. Eiropa viņām nozīmē drošību. Apvienosim savus spēkus, lai viņu cieņa būtu mūsu diskusiju centrā. Paldies, priekšsēdētāji! Cienījamie kolēģi! Tā kā mēs esam aizkavējušies, tad vēlos teikt vēlreiz, ka nebūs iespējas uzdot zilās kartītes jautājums, un tāpat arī nebūs iespējams izteikties brīvā mikrofona procedūras ietvaros. Diemžēl kolēģi ir izteikušies pārāk ilgi, tāpēc um, mums vēl ir um, ļoti maz laika balsojumam un paredzēta svinīga uzruna. Nākamā runātāja ir Vodelons Bonfakundze uz pusotru minūti. Šodien starptautiskajā sieviešu dienā padomāsim par šīm e, sievietēm patvērumu meklētājām, kas ierodas Eiropā bēgot no kara un kas ir viegli ievainojams. Kritiskā situācija, kādā viņas atrodas, nozīmē, ka Eiropas Savienībā ir jādomā par dzimumu dimensiju savā politikā. Es priecājos par Marijas Hanibals lieliski paveikto darbu. Viņa savā ziņojumā norādījusi uz to, kāda pasākuma ir absolūti nepieciešama, lai aizsargātu sievietes patvēruma meklēšanas procedūras ietveros. Daudzas sievietes cieši no vardarbības un seksuālas uzmākšanās. Un viņas riskē nokļūt cilvēku tirgotāju tīklu rokās. Šie fakti liek mums vairāk sadarboties Eiropas Savienības līmenī, lai vērstos pret imigrantu tirzniecību. Mēs pieprasam arī, lai dalībvalstis pārtrauktu aizturēt sievietes, grūtnieces, nepilngadīgus bērnus un tos, kas ir cietuši no uh, vardarbības, jo pretējā gadījumā viņas tiek tikai vēl vairāk traumētas. Un vispēcot Eiropas Savienībai īpašu uzmanību jāpievērš eh, sievietēm LGBT, kas ir patvērumu meklētāju vidū, jo viņas eh, ir vēl vairāk ies, ievainojams tieši savas seksuālās um, orientācijas dēļ. Ir nepieciešama specifiska pieeja, lai nodrošinātu viņu uzņemšanu un integrēšanu Eiropas Savienībā cilvēku cienīgos apstākļos. Nav pieņemams tas, ka uh, Um, labējie spēki ir pret šo dokumentu, kurā mēs cenšamies norādīt uz realitāti, par kur, diemžēl, pārāk bieži tiek klusēts. Paldies! Paldies! Tagad vārds Stīvens kundzei uz vienu minūti. Beste voorzitter, collega's. Priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Par spīti Hanibals kundzes labajai gribai šis ziņojums nav uh, ņems vērā to situāciju, kādā atrodas eh, sievietes eh, patvērumu meklētājs. Šīs te atsevišķās infrastruktūras eh, sievietēm un sievietēm ar bērniem ir apsveicama. Mums ir jāvērš pret visu veidu vardarbību. Par to jācīnās visiem spēkiem. Mums ir uh, jādomā vairāk par preventīvu politiku, bet tas nenozīmē, ka bēgļu pieplūdums beigsies um, gluži vienkārši vienā jaukā brīdī. Un tagad mēs apgalvojam, ka palīdzēsim sievietēm, tāpēc, ka viņas ir sievietes, bet kā tad ir nediskriminācija? Cits starpā mēs sakām arī, ka nepilngadīgi patvērumu meklētāji nedrīkst uh, tikt ievietot apcietinājumā. Tā vai tas nozīmē, ka mums tagad būs uh, jāceļ uh, direktīva, diemžēl runātāji tiek, tiek pārtraukti. Atvainojos, jūsu laiks bija beidzies. Nākamais runātājs ir Kristoforu kungs uz pusotru minūti. Paldies, priekšēdētāji. Šodien es startos kā sieviešu dienu. Sirsnīgi sveicu visas sievietes. Bet gribētu teikt, eh, ka Eiropas parlamentam vajadzētu vārdus īstenot arī praksē. Ir svarīgi, lai mēs eh, parādītu pienācīgu uzmanību sievietēm bēglēm. Pie žokiem viņām jāpiedzīvo izmisums, jo viņas mēģina apgādāt savus bērnus. Domājiet par bēgļiem, kas ir eh, devušies garā ceļā, bēguši no vardarbības, pakļaujušies dzīvības briesmām, devušies uz svešām valstīm. Mums eh, jādomā ir arī par Grieķijas sievietēm, kas sniegušas eh, sodāru palīdzību Idumēnī, Lesbos salā un citur. It īpaši Kipras sievietes vajadzētu pieminēt, jo daudzas Kipras sievietes jau ļoti ilgus gadus ir eh, bēglas. Viņas cīnās par to, lai varētu atgriezties savā dzimtenē, lai atgūtu cilvēktiesības, kas ir uh, sagrautas okupācijas dēļ. Tās ir cilvēktiesības un Eiropas parlamentam vajadzētu ņemt vērā šo ārkārtas situāciju Kiprā, jo Kipra jau ilgi gaida, kad varēs atkal sagādīt savus pietarīgos. Nākamā runātāja Tomāšīcis kundze uz vienu minūti. Jā, statistika parāda, ka 2015. gadā 33% bija sievietes un bēgļi. Šī mm, propagandas mašīna mēģina pārliecināt eh, par to, kāda ir situācija, bet skaidri runā skaidru valodu. Nevēlos, lai kāda, kāds dzimums tiktu diskriminēts. Kāda situācija ir Sīrijā un Irākā? Jā, bet ko dara Eiropieši, amerikāņi, mēs varam palīdzēt, bet tomēr vietējiem varām ir jāizdara galveno darbu. Ja tiks turpināt atvērto robežu politika, tad uh, mēs nevarēsim risināt jautājumus. Nedomāju, ka vajadzētu aizstāvēt uh, aizslēgtas robežas, bet uh, Šeit tomēr jānodrošina arī Nacionālā valsts tiesības. Nākamais runātājs Sensfēda kungs uz pusotru minūti. Jā, paldies priekšsēdētāji. Sievietes un bērni, kas dodas bēgļu gaitās un bēg no brutālas vardarbības, piedzīvo šausmas un traumas. Un šeit ir ļoti paradoxāla situācija. Bieži vien ir tā, ka tie, kas bēg, viņi no jauna bēgļu gaitās piedzīvo vardarbību. Jā, to, kas rakstīts ziņojumā, es izprotu, bet nevaru atbalstīt visus punktus. Gribētu uzdot jautājumu, kādēļ vispār šāda paradoxāla situācija radījusi, eh, radusies. Ir tā, ka bieži vien Eiropā un eh, dalību valstīs reliģija, vēsture, tradīcijas, pamati tiek stādīti augstāk nekā Eiropas Savienības tiesības un varbūt pat nostādītas pret Eiropas tiesībām, un šī situācija tika pieņemta. Šeit ir jāpielāgojas situācija, kāda ir uzņemošajā valstī. Ir jāņem vērā Eiropas Savienības demokrātijas un sabiedrības normas, tas attiecas arī uz personām, kas ierodas mūsu kontinentā. Mums jā, rūpējas par to, ka visās dalībvalstīs dalībvalsts parakstītu Stambuls konvenciju. Paldies. Paldies, un pēdējais runātājs ir uh, Tomāšs Zdeskovska kungs uz pusotru minūti. Paldies. Priekšsēdētāji. Paldies, bet priekšsēdētājs kundze, par to, cik izcili izrunājāt manu vārdu. Ceļamā komisāra, kad mēs sakām bēglis, tad lielākā daļa no mums iedomājas vīrieti, kas 20-30 gadus vecs, kas ierodas Eiropā, riskētu savu dzīvību, lai sasniegtu savu sapni dzīvot labklājīgā valstī Eiropas sabiedrībā. Bet tikai daži apzinās, ka tā pašā laikā pie Grieķijas Maķedonijas robežām eh, starp bēgļiem ir vismaz puse sieviešu un bērnu, un viņi atkal tiek diskriminēti. Iestādes piedzīvo situāciju un uztver faktu, ka šīs sievietes bieži vien piedzīvo uzbrukumus, un, protams, uz šo situāciju jārēģē, bet tomēr Jā, protams, šim ziņojumam ir tāds savs mērķis, un žēl, ka Eiropas parlaments uh, daļa nevēlas pieņemt to. Tā ir atkal politiskā cīņa, un to visu izmanto nepareizi, lai tajā diskutēja par šo jautājumu, lai pieminētu jautājumus, kas faktiski nav tieši saistīti ar uh, sieviešu situāciju. Eiropas Savienībā bēgļu situācija. Es domāju, ka mums jānosoda šāda pieeja, atbalstot tautas partijas rezolūciju, kas piedāvā alternatīvu risinājumu. Paldies! Danke sehr. Wie ich schon gesagt habe, ist leider für das Catch the Eye Verfahren kein. Lielas paldies. Diemžēl brīvajam mikrofonam mums vairs nepietiek laika, jo drīzumā uzstāsies arī augst, augstais uh, ANO komisārs bēgļu jautājumos, bet tagad komisijas vārdā uzstāsies Jūrovs kundze, lūdzu. That... Godātā priekšsēdētāja deputāti. Visu būtisko informāciju es jau pateicu savā ievadrunā, un tagad es vēlētos pateikties jums par jūsu komentāriem, par šo diskusiju. Un uh, vēlreiz norādīt, ka Eiropas komisija ir gatava darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai īstenot visus efektīvos pasākumus, lai vismazāk aizsargāto patvērumu meklētāju dzīvi tiktu atvieglot Eiropas Savienībā. Mēs e, apdomāsim šos jautājumus, izstrādājot likumdošanu un pasākumus turpmāk domājot par uh, patvērumu meklēšanas jautājumiem un citiem pasākumiem. Lielas paldies! Paldies, komisārs Kundze, arī par to, ka runājāt tik lakoniski, un tagad došu vēlreiz vārdu referentei Mērijai Hanibals Kundzei. Divas minūtes, lūdzu. Paldies! Mums klājas re relatīvi labi, un tie bēgļi, kuri uzskata, ka viņiem ir jābrauc prom no savām mājām un bieži vien jāatstāj arī savi tuvinieki, lai bēgtu no kara un ciešanām, neatrodas tādā privileģētā situācijā kā mēs. Neviens nebrauc prom no mājām, ja vien tas nav absolūti nepieciešams. Mēs zinām, un mēs šajās debatēs esam dzirdējuši, ka bēglēm ir uh, pavisam īpašas prasības. Daudz no runātājiem to arī uzsvēra Un tāpēc es jūs visus mudinu balsot pret tautas partijas rezolūciju, kas būtiski pazemina nozīmi tam, kas ir teikts manā rezolūcijā par bēglēm sievietēm un viņu īpašajām vajadzībām. Tautas partijas rezolūcija uh, ir vājāka attiecībā uz ģimeņu atkal apvienošanos, kas ir pamat, cilvēku pamatiesības, tāpat palīdzība grūtniecēm, atbalsts sievietēm, kas ir cietuši no vardarbības un tāpat arī jautājumos, kas skar bērnu tiesības. Kā jau teica, sieviešu tiesības ir vispārējais tiesības Eiropas Savienībā, ir gara vēsture sieviešu atbalstīšanā, un mums ir jāturpina šādi rīkoties, un tāpēc lūdzu atbalstiet balsojumā šodien manu ziņojumu. Paldies! Paldies, līdz ar to debats ir beigušās. Balsošana notiks šodien, un tagad izsludinu īsu pārtraukumu.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 Pirms uh, atsākam sēdi, gribu teikt, ka mēs uh, visi ar dziļu līdzjūtību Hondurasas uh, cilvēktiesību aktīvistas Bertas Kaseras nāvi pieminam. Kaseras kundze bija paraugs. Uh, Viņa bija ārkārtīgi drosmīga un cīnījās par to, lai valsts un pamatiedzīvotāju tiesības Hondurasā tiktu respektētas, kas eres kundze. Viņu daudzi kolēģi šeit parlamentā personiski pazina ar daudziem viņa gadu garumā ir uh, cieši sadarbojusies. Eiropas uh, parlaments uh, nosoda notikušo un uh, iedrošina Honduras valdību darīt visu, lai uh, tiem, kas vainīgi, tiktu piespriests uh, sots. Uh, cilvēktiesību uh, aktīvisti kā Kasaras kundze, viņiem nepieciešams uh, atbalsts visā pasaulē, un es ceru, ka šis traģiskais notikums uh, neatņems drosmi e, citiem cilvēktiesību aktīvistiem, bet spēcinās viņu cīņā. It īpaši Hondurasā, kur e, tik daudz cilvēki ir upurējuši savas dzīvības. Es domāju, ka mēs un visi tie, kas Kaseras kundzi ir e, pazinuši, paturēs atmiņā. Augsti godātais ANO, augstais komisāra bēgļu. Uh, komisārs bēgļu jautājumos Filipo Grandikungs. Šodien, 8. martā, Eiropas parlaments, kā katru gadu šeit plenārsēdē, atzīmē starptautisko sieviešu dienu. Taču šogad daudz kas ir savādāk. Mēs atrodamies lielākajā bēgļu un migrācijas krīzē kopš otrā pasaules kara. Tādēļ ir eh, pats par sevi saprotams un, manuprāt, arī loģiski, ka 2016. gada 8. martā mūsu īpašā uzmanība tiek veltīta sievietēm, ko smags kā šī krīze. Kopš eh, februāra sieviešu un bērnu skaits, kas eh, ierodas Eiropā, pārsniedz vīriešu bēgļu skaitu. Un mēs visi zinām, ka sievietes ir īpaši apdraudētas bēgļu gaidās, ko tik daudzi ir eh, aizsākuši un kur ir tik ļoti daudz dažādu eh, briesmu. Mēs redzam to katru dienu. Katru dienu ir eh, dramatiski stāsti par diskrimināciju, pazemošanu, sieviešu cieņas aizskāršanu un pamat cilvēktiesību neievērošanu apstākļi pastiprinās aizvien vairāk, jo tūkstošiem ir pārpildītās nometnēs un nezinu, vai un uh, kā viņi varēs uh, par jaunu uzsākt savu dzīvi. Tādēļ, dārgie kolēģi, Eiropas parlaments cīnās pret jebkuru vardarbības formu pret sievietēm, vai to mm, dzimtenēs bēgļu gaitās, vai arī mērķu vietās, kur tās nonāk. To mēs esam parādā tiem cilvēkiem, kas uh, ir cīnījušies par sieviešu uh, tiesībām šajā kontinentā un tās daudzās sievietes, kas gadu desmitiem ilgi šeit kontinentā cīnījās uh, par sieviešu tiesībām, kā piemēram šī parlamenta pirmā priekšsēdētāja Simona Veils kundze. Šādi uh, piemin tikai vienu vārdu uh, mūsu pašu um, deputātu vidū. Es apzinos, ka šo sieviešu sasniegtais uh, nav tā kā neatgrieznisks. Gluži otrādi, nekas nav garantēts uz mūžīgiem laikiem, tādēļ tās tiesības, kas ir izcīnītas, tās jāaizstāv katru dienu. Tādēļ esmu īpaši iepriecināts, ka uz mūsu ārkārtas sēdi ANO augstais komisārs bēgļu jautājumos Filipo Grandi ir ieradies. Un uh, augstā komisāra kungs Grandī kungs, jums tagad vārds. Priekšsēdētāji, liels paldies, ka uzaicinājāt mani šeit. Man tiešām liels gods būt šeit ar jums, atzīmējot Starptautisko sieviešu dienu, un runāt par to no ANO skatu punktu raugoties un bēgļu organizācijas skatu punktu raugāties. Godētie parlamenta deputāti, pagājušajā mēnesī biju Grieķijas salā Lesbas, Lesbā un redzēju, ka krasta apsardze pieveda pie salas krastiem laivu, kas tur tikko tika izglābta. Uz tās atradās 200 cilvēku, lielākoties tie bija bērni un sievietes. Daži no šiem bērniem bija ļoti maziņi, tāpat arī bija vecāka gada gājuma cilvēki un slimi eh, cilvēki. Kad šie cilvēki kāpa ārā no laivas, ar vairākiem no viņiem aprunājos, un viņi man stāstīja par konfliktiem, no kuriem bēg. Viņi bē, nāk, nāca no Sīrijas, no Afganistānas, stāstīja par briesmām, ko piedzīvojuši ceļā, un par satraukumu un bažām, ar kurām tie raugās nākotnē. Un jāsaka, tie bija tikai daži no, piemā, no piemēriem kopējā globālajā bēgļu krīzē. Vairāk kā 60 miljoni visā pasaulē šobrīd ir bēgļu gaitās Lielākoties 42,500 cilvēku tiek spiesti atstāt mājas burtiski katru dienu. Puse šo cilvēku ir sievietes. Un lai arī lielākā daļa šādi no mājām aiziet spiesto cilvēku, 86% atrodas citos kontinentos Eiropu, šobrīd piedzīvo arī ārkārtīgi lielu skaitu bēgļu migrantu, kas ierodas pie tās krastiem. Kā jūs labi zināt, 2015. gadā viens miljons bēgļu ieradās Eiropā šķērsojot vidusjūru eh, švakās laiviņās un. Pa, un nedrošos plostos. Mēs eh, zinām, ka tiek ka tikai, ka tikai daļa no viņiem izdzav, izdzīvo. Vairāk kā 3000 cilvēku šai jūrā gāja bojā, un tas jāsaka ir pierādījums tam, ka mums kopumā tomēr ir, nav, nav izdevies risināt šo krīzi. Šobrīd 108 tūkstoši ieradās pie Eiropas krastiem sabiedrības. Uh, doma parasti pievēršas nu, tam, ka šie bēgļi ir eh, jauni vīrieši, spēka pilni, kas ierodas Eiropā strādāt, bet šodien starptautiskajā sieviešu dienā es jums gribu pastāstīt, ka vairāk kā divas trešdaļas šo bēgļu ir bērni un sievietes. Un arī pagājušā gadā to bija vairāk kā 41 procesi. Nu, piemēram, Fatima, viņa bēga no kara Sīrijā, viņa šoka stāvoklī atrada Samosas salā Grieķijā. Viņa bija piedzīvojusi traumas, ievainota, viņa bija piedzīvojusi vardarbību no eh, tā vīrieša rokām, kas ar ko viņa kopā ceļo. Viņa tika nogādāta slimnīcā, lai viņu ārstētu, un tur viņa atklāja, ka viņas vīrs. Uh, viņu, viņas mazo meitu bija uzticējis vīrietim, ko viņa pat nemaz nezināja, lai šis vīrietis nogādātu viņu uz drošu valstu Eiropā. Ceļojuma laikā šis vīrietis bija konfiscējis sievietes ceļojuma dokumentus, mobilo telefonu, naudu. Viņš bija vardarbīgi izturgējies pret Fatimu un neļaus viņai sazināties ar vīru. Un Fatima ir tikai viens no tiem tūk, viens pie, gadījums no tūkstošiem sieviešu, kas vienas pašas dodas šeit draudu pilnajā ceļā, lai bēgtu no kara, no iznīcības ceļā uz Eiropu, kur viņas cer sagaidīt gaišāku nākotni un patvērumu. Daudz izmisuši cilvēki visā pasaulē skatās uz Eiropu kā uz drošu un labklājīgu vietu, kas iestājas par cilvēktiesībām un uzņem bēgļus Un lielākoties eh, cilvēki dod šurp tāpēc, ka viņiem nav drošāku, alternatīvāku ierašanās līdzekļu, un tāpēc viņi izvēlas eh, vērsties pie kontrabandistiem, cilvēku kontrabandistiem. Un vēl viens fakts, kas bieži tiek ignorēts, lielākā daļa cilvēku, kas ierodas Eiropā, 88% nāk no pasaules, eh, no tādām pasaules valstīm, kas rada lielāko beigu skaitu Eiropā. Lielākoties tā ir Sīrija, Afganistāna. Uh, Eh, Irāka, bet arī Eritreja un Somālija. Un tās ir galvenās valsts, no kurām nāk šīs bēgļu plūsmas. Bēgļu vidū, kā jau teicu, arvien pieaug sieviešu un bērnu skaits, un šie, šie, viņas nereti ceļo bez radiniekiem vīriešiem. Tāpat arvien vairāk ir sieviešu stāvoklī vai, vai sievietes ar zīdaņiem. Uh, Nesenajā nav pētījumā tik konstatēts, ka 20% sīriešu, kas ierodas Grieķijā, ir ģimenes, eh, kuru ģimenes galva ir sieviete, un tur nav ne vīra, ne tēva, kas šo ģimeni uzmanību. Tieši tā kā Fatimas gadījumā šīs sievietes tiek pakļautas seksuālai vardarbībai un vardarbībai no kontrabandista rokas. Uh, un viņām nāks izvēlēties ļoti nestabils ierašanās eh, ceļus. Viņām netiek nodrošināta ne mazākās eh, primitīvās drošības vajadzības, nu, nezinu, eh, uzturēšanās vietas. Grieķijā redzam, ka pie, arvien vairāk ierodas bēgļu, vairāk kā 35 tūkstoši cilvēku šobrīd uzkavēs pie robežām tāpēc, ka Balkānu reģionu valstis ir slēgušas savas eh, robežas, un, piemēram, bijusi Dienvidslāva republika un Maķedonija neļauj vairs bēgļiem ierasties savā valstī. Tā rezultātā šais vietās sievietes un meitenes ar vien vairāk cieši no kontrabastrokām no seksuālas vardarbības. Mēs savā organizācijā atbalstām vietējās pašvaldības visa veida skartajās teritorijās, lai uzlabotu uzņemšanas apstākļus un lai piedāvātu palīdzību cilvēkiem, kam tā vajadzīga. Esam īstenojuši pasākums, lai samazinātu riskus un palīdzētu sievietēm šai ceļā. Ļoti daudzās uzņemšanas teritorijās un tranzīta punktos tagad ir nodrošināts atsevišķas iekārtas un telpas sievietēm un bērniem. Kopā ar UNICEF un Starptautisko sarkanā krusta organizāciju esam izveidojuši 20 bērnu un ģimeņu atbalsta centrus. Tos pazīst, tie, tie tiek saukt arī par zilajiem punktiem. Tie piedāvā drošu uzturēšanās vietu sievietēm un bērniem. Tur tām tiek piedāvāta pakalpojuma informācija eh, vien, vienu vietu šajos punktos tiek palīdzēts sievietēm riskantās situācijās, tā lai varētu izvairīties no iespējamām traumām, ko, kas varētu rasties eh, kontrabandas kontrabandas rezultātā, bet godātie deputāti, protams, ir vajadzīgs vairāk kā tikai šāda humāna palīdzību sniegt. Ir valstis, kurās, kurās līdzekļi ir daudz mazāk nekā Eiropai, un šīs valstis daudz, daudz lielākos apmēros uzņem cilvēkus, kas ir spiesti atstāt mājas un kas turpina to darīt. Šajā pašā parlamentā būtu jāizsaka aicinājums visām pasaules valstīm izturēties pret bēgļiem organizēti, un jūs to esat darījuši šāda veida aicinojumi tagad tiek attiecināti arī uz Eiropu. Un jāsaka, šai ārkārtas situācijai nav jākļūst par krīzi. To var, ir iespējams pārvaldīt. Kā jūs zināt, vakar Eiropas Savienības valstu un valdību vadītāji tikās ar Turcijas pārstāvjiem un runāja par bēgļu kustību uz Eiropu. Mēs šai, kon, šai sarunās nepiedalījāmies, bet saprotam, ka sarunas par detaļām joprojām turpinās. Mm. Bet pirmā reakcija no mūsu puses ir bažas par jebkāda veida šādu risinājumu, kas paredzētu masveida cilvēku nosūtīšanu no vienas valsts uz otru, neiz, ne, neiedziļinātos detaļās, ko, kas, ko nosaka bēgļu aizsardzības tiesības un starptautiskās tiesības. Un patvērumu meklētājus drīkst at, nosūtīt atpakaļ uz trešām valstīm tikai tā gadījumā, ja atbildība par konkrētā patvērumu pieprasījumu izskatīšanu eh, pašos pamatos tiek piešķirts šai trešai valstī patvērumā, eh, meklētājs ir jāaizsargā no šādas eh, atpakaļ nosūtīšanas, un tam jāpiedāvā iespēja pieprasīt un iespējams arī saņemt patvērumu saskaņā ar starptautiskiem standartiem, vienlaiks nodrošināt pilnu piekļuvi izglītībai, darbai, izglītībai, darbam, veselības aprūpai un sociālajai palīdzībai. Šāda veida drošības nosacījumi būtu juridiskā kārtā arī jāizstrādā un jāiekļauj jebkāda veida mehānismos, kas paredz atbildības nodošanu par patvērumu pieprasījumu izskatīšanu. Pirms, pirms skrīninga mehānismi arī ir jāizmanto, lai, piemēram, identificētu augstāka riska cilvēku grupas, e, kurus varbūt nedrīkst sūtīt atpakaļ, pat tad, ja visi attiecīgie nosacījumi tiek izsūt, izpildīti. Turcijā šobrīd vairāk kā 3 miljoni bēgļu, un starptautiskai sabiedrībai ir jāpalīdz uh, uzņemt Turcijai izturēt šī atbildība, un e, dalī, tā ir, tā jābūt kopīgai atbildībai, izstrādājot uh, kopēju darb, rīcības plānu visām kaimiņu valstīm, kas attiektos ne tikai uz Sīrijas bēgļiem, bet arī valstīm, bēgļiem no citām valstīm. Mēs ceram, ka tas varēs tik notikt un ka šāda veida darbības plāns ietvers visas citas valsts šajā reģionā, kuras arī šobrīd uzņēm, uzņēmuši ļoti lielu bēgu skaitu, piemēram, Libānu un Jordānija. Uh, mūsu organizācija jau ir izteikusi aicinājumu veidot juridisko ietvaru Sīrijas bēgļu uzņemšanai, tā lai šie, šiem cilvēkiem nevajadzētu vērsties pie cilvēku kontrabandistiem un riskam, riskantiem pārvietošanās ceļiem. Šāda veida sistēmā tiktu iekļautā eh, privāta privāt līdzekļi Eh, skrīnings, studentu, stipendijas, darba, mobilitātes plāni. Un šāda veida risinājumi būtu jāvirz uz priekšu tieši attiecībā uz Sīrijas bēgļiem, un par to runāsim Ženēvā martā, kad mēs sasauksim augsta līmeļa sanāksim par globālo atbildību, eh, kas jāuzņems visām valstīm par Sīrijas bēgļu izceļošanas maršrutiem. Valstis tiks aicinātas nākt klajā ar konkrētiem solījumiem Mēs ceram, ka, var, ka, ka līdz 10% no Sīrijas bēgļu skaita šai reģionā, kas šobrīd ir 4,7 miljoni, varēs gūt priekšrocības no šāda veida ieceļošanas mehānismiem. Es joprojām uzskatu, ka bēgļu un migrantu plūsmu labai pārvaldībai ir vajadzīga koordinēta Eiropas pieeja, kuras pamatā būtu solidaritātes princips, politiska līderība un spēja uzņemties kopīgu atbildību, lai stabilizētu situāciju un pārvaldītu šo cilvēku plūsmu efektīvāk. Pagājušajā piekdienā mēs likām priekšā virkni rakstisku priekšlikumu Eiropas Savienībai un dalību valstīm, kas ļautu tieši uz šādiem mērķiem iet. Šie priekšlikumi joprojām ir spēkā tajos pievēršamies nepieciešamībai uzlabot reģistrāciju un tā, tālāk nosacīšanas procesu, to starp arī relokācijas schēmas Eiropā, jo ir ļoti ārkārtīgi svarīgi, lai šī pārvietošana, jeb relokācija atbilstīgi funkcionētu un ir pieejams vietas, kur šos cilvēkus nosūtīt. Ar Eiropas komisijas atbalstu un par to esam ļoti pateicīgi, mums e, jāveido, jāveido arī krīzes rēģēšanas iespēja Grieķijā, jāsūta vienības uz vietas, e, prācu pie pleca jāstrādā kopā ar Grieķijas varas iestādēm. Un visbeidzot, raugoties nākotnē, mums nepieciešams gūt mācību no pagātnes. Ir ārkārtīgi svarīgi spēcināt atbilstību kopējiem Eiropas patvērumu sistēmas standartiem, pat krīzes gadījumos. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs varētu novērst jebkādas tālākas ciešanas un e, nebūtu tā vairāk bojāgājušo Un nedrīkst riskam tik pakļautas eh, tieši sievietes un bērni. Tas, eh, protams, nozīmē arī glābšanas eh, operāciju uzlabošanu, papildus atbalsts sniegšanu sievietēm un bērniem un tādu struktūru izveidošanu, kas palīdzētu sievietēm, kas krituši par upuri vardarbībai. Mums ir vajadzīga efektīva patvērumu meklēšanas sistēma. Mums ne tik vien jāpārbauda, jāpārvalda pašreizējā migrantu un bēgļu plūsma, bet jādomā arī par nākotni. Jāpārliecinās, ka dalībvalsts, kas atrodas pie Eiropas Savienības ārējām robežām, neturpina uz saviem plēs, pleciem nest neproporcionāli lielu atbildības slogu attiecībā uz bēgļu uzņemšanu. Solidaritāte ir šobrīd ārkārtīgi svarīga tieši Grieķijai un Itālijai, un iespējams, ka tāda būs vajadzīga citām valstīm nākotnē. Godātie deputāti, nākam nedēļ Sīrijas konflikts. Uh, būs ilgs nu jau sešus gadus un vairāk kā 4,7 miljoni ir bēgļu gaitās. 6,5 miljoni turklāt ir bēgļi Sīrijas iekšienē. Sīrijas iekšienē tiek lēsts, ka 13,5 miljoniem cilvēku ir vajadzīga humanā palīdzība. Turklāt 4,5 miljoniem e, atrodas tādās teritorijās, ko grūti aizsniegt. Šobrīd ir uguns pārtrau, pārtraukums uz desmit dienām ANO organizācijas tos starp mūsējā ir spējušas piedā, piegādāt humāno palīdzību, kas tik ārkārtīgi vajadzīga cilvēkiem, kas visus šos gadus cietuši no kara un posta. Tāpat laikā kaimiņu valstīs, neskatoties uz to, ka šo valstu valdības ir bijušas devīgas un saprotošas, Sīrijas bēgļi sastops ar vien lielākām problēmām un sarežģītākiem dzīves apstākļiem pēc piecu gadu izsūtījumu. Nesen veiktajā pētījumā, ko veids Pasaules banka, tika konstatēts, ka Jordānijā un Libānī, Libānā 90% Sīrijas bēgļu dzīvo. Um, ļoti sliktos apstākļos, zemākā nabadzības līmenis, un viņiem nav atbildības, viņi, viņiem nav piekļuvs nekāda veida atbalstam, un jebkāda resursa šobrīd ir pilnībā izsīkuši. Pagājušā mēneša konferencē Londonā starptautiskā sabiedrība apsolīja 10 miljārdus eiro pasākumiem, kas palīdzētu bēgļiem, un kas vērsti uz palīdzības sniegšanu bēgļiem uzņēmējās valstīs, uzlabojot piekļuvi izglītībai un e, iztikai. Un tagad valstīm šie solījumi būtu arī jāpilda un tas jādara pavisam steidzamā kārtā. Mēs nevaram atļauties ilgāku kavēšanos un vilcināšanos. Tas tikai tālāk destabilizēs situāciju valstīs, kas šos bēgļus uzņēmuši. Mums jāizmanto pašais piedāvātā iespēja, eh, tā kā ir pārtraukta uguns, eh, attiecīgi rīkoties. Bet Sīrija nav vienīgā valsts reģionā, ko skar vardarbība. 2015. gadā vardarbības palielināšanās Irākā noved pie jaunas bēgļu plūsmas. Pēdējo divu gadu laikā gandrīz 3,3 miljonu cilvēki visā valstī ir tikuši pārvietot. 16% no cilvēkiem, kas ierodas Eiropā mūsdienās, ir no Irākas, un pēc vairāk nekā trīs eh, gadu desmitiem Afga Afgāņi ir viena no lielākajām bēgļu populācijām pasaulē apmēram 2,6 miljonu reģistrētu bēgļu no šīm valstīm, no šīs valsts, un lielākā daļa no šiem bēgļiem dzīvo Pakistānā un Irānā. 2015. gada otrajā pusē vārdarbība arī ir izraisījusi bēgļu pārvietošanu no šīs valsts iekšienē un pārobežām, un daudzi nepavadīti bērni cenšas sasniegt Eiropu. Šodien Afganistānā 31 no 34 provincēm valda konflikts un vairāk nekā viens miljons cilvēku ir reģistrēti kā starptautiski pārvietoti, un 70, tas ir par 8, 78% vairāk nekā pagājušajā gadā. 25% no cilvēkiem, kas ierodas Eiropā, ir afgāņi, un daudzi no viņiem uh, augst pēc ne tūlītais palīdzības. Mūsu bēgļu programmas Āfrikā joprojām ir ļoti slikti finansētas, jo kāru skaits aug un pārvietoto cilvēku skaits pieaug. Nigērijā, Centrāla Afrikas Republikā, Dienvidsudādā un Burundī ir smaga situācija, un tie tikai daži no piemēriem. Āfrikas ragā joprojām ļoti daudz cilvēku tiek pārvietoti, tīpaši Somālijas bēgļi. Daudzās šajās te situācijās Āfrikā mēs eh, nespējam bēgļiem uh, sniegt uh, pietiekamu palīdzību, un bieži vien šī palīdzība ir mazāk nekā absolūtais minimums. Daudzās valstīs mums neļauj legāli strādāt, un līdz ar to šie bēgļi saņem ļoti niecīgu palīdzību. Dienvidu Austrumāzijā Bengālijas līdzī vairāk nekā 33 tūkstoši bēgļiem un migrantiem, kas ir hindu un uh, bangladešieši ir eh, devušies bēgļu gaitās, daudz ir no, gājuši bojā, bet eh, lielākā daļa ir nevis gājuši bojā noslīkstot, bet gan eh, tādēļ, ka pret viņiem ir vardarbīgi izturējušies kontrabandisti un tāpat arī no slimībām. Bēgļu krīze pastāv arī Centrāla Amerikā. Hondurieši, gvatemalieši un citi katru gadu mūk no starptautiskas bandu vārdarbības. Šodien starptautiskā sieviešu diena ir iespēja atcerēties, ka lielākā daļa no šiem ciešiem ir bēgļi un bērni. Viņi izmanto tradicionālos migrācijas ceļus, dodoties uz ziemeļiem, lai meklētu drošību, bet daudzi no šiem cilvēkiem ir bēgļi, kas tik tiešām bēg no vardarbības, no spīdzināšanas un citām briesmām. Masu pārvietošanās, diemžēl, ir realitāte daudzās valstīs taču aizsargmūru celšana nav risinājums, lai atrisinātu šo problēmu, jo tas tikai vairos to cilvēku ciešanas, kas jau ir pārcietuši milzumu daudz briesmu. And women, every... Sievietes visur cieši visvairāk, ņemot vērā masveida cilvēka pārvietošanos un ierašanos, pirmā reakcija politiķu vidū ir uh, iebiedēt, manipulēt ar uh, cilvēku, ar sabiedrības viedokli, un uh, tāpēc šāda veida reakcijas ir nepieņemams. Reāls risinājums var būt balstīts tikai uz solidaritāti cilvēku tiesībām, uz atbildības dalīšanu un starptautisko tiesību ievērošanu. Šodien mēs atzīmējam tos daudzos sasniegumus, ko esam panākuši ceļā uz dzimumu vienlīdzību un sieviešu līdzdalību sociāla, ekonomiskajā un politiskajā dzīvē. kopš pirmo reizi 1975. gadā atzīmē starptautisko sieviešu dienu, tagad ir pienācis brīdis padomāt par tālāko ceļu, lai panāktu pilnīgu vienlīdzību. Bet šī ir arī diena, lai padomātu par to, ka diskriminācija un izslēgšana etniskās piedarības dēļ, reliģiskās pārliecības vai dzimuma dēļ ir uh, viena no galvenajiem iemesliem, kāpēc rodas konflikti un vajāšanas, un uh, kas ir arī pamatā bēgļu jautājumam. 27 valstīm pasaulē sievietēm nav tādas pašas tiesības kā, kā vīriešiem. Viņas nevar saviem bērniem piešķirt savu tautību. Un daudz bēgļu nāk no šīm valstīm, tā skaitā var minēt Sīriju un Irānu. Un tas nozīmē, ka ja tēva nav, tad nevar pierādīt bērnu pater, vai nevar pierādīt paternitāti, tad uh, šie bērni kļūst par bezvalstniekiem, un tas vistiešākā veidā ietekmē viņu piekļuvu izglītībai un veselības aprūpei, un, protams, ietekmē visu viņu turpmāko dzīvi. Godātie parlamenta deputāti, kā mēs jau teicām un esam dzirdējuši neskaitāms reizes aizvadīto 25 gadu laikā, Politisko problēmu nevar atrisināt ar humāno palīdzību vien, un politiskās problēmas ir pamatā šīm bēgļu problēmām. Uh, Mēs nevaram atrisināt šos te kārus un vardarbības palielināšanos, apspiešanu un uh, pārvaldības trūkumu lielā pasaules daļā. Tāpēc mums ir nepieciešama politiskā rīcība, gan lai atrisinātu politiskos konfliktus, kas izraisa bēgļu krīzi, un lai palīdzētu tādiem cilvēkiem kā Fatimai un viņas mazajai meitiņai, lai viņi varētu nokļūt drošībā, un lai viņiem nebūtu jāvēršas pie krimināla, pie noziedzīgiem grupējumiem un kontrabandistiem, kas viņus, diemžēl, izmanto. Šie nav nekādi abstrakti jēdzieni, par kuriem nākt klajā ar abstraktiem paziņojumiem. Tā ir reālā dzīve, brutāli fakti, kuru tikai drosmīgi politiķi, politiskā vadība un nākotnē vērsti risinājumi, kas būtu balstīti uz starptautisku sadarbību, cilvēka tiesību ievērošanu un valstu sadarbību, var atrisināt. Eiropa šobrīd ir patiesības brīži priekšā, un mums ir pienācis īstais laiks pārdomāt savas vērtības, uz ko balstās mūsu sasniegumi. Paldies! Thank you. Lielas paldies Grandī kungam. Un tagad komisijas vārdā dodu vārdu Avramopulus kungam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Dārgais uh, augstais komisār, vispirms es gribētu pateikties jums par aicinājāt mūs mosties attiecībā uz uh, to, kāda ir situācija ar uh, sievietēm, migrantēm šobrīd. Godātie Eiropas parlamenta deputāti, milzīgais cilvēku skaits, kas ierodas pie Grieķijas krastiem un Rietum Balkānos. Un visi tie gadījumi, par, kur katru dienu las, par kuriem katru dienu lasām presē, liek mums aizmirst, ka te ir runa par individiem, par atsevišķiem cilvēkiem. Daudziem no viņiem ir nepieciešama palīdzība, viņi ir viegli ievainojami. Daudz sievietes ceļā dodas vienas, neraugoties uz briesmām, ar ko viņām būs jāsaskars. Daudz mātes riskē ar savām un savu bērnu dzīvībām. Uh, Eiropas komisija neaizmirst savus eh, humānos solījumus pienākums. Jā, mums ir jākontrolē migrantu plūsmas, jāpadara tās pārvaldāmākas un eh, jāsamazina šīs plūsmas. Mums ir labāk jāapsargā savas ārējās robežas Eiropas Savienības un tās dalību valstu un pilsoņu labā bet tāpat arī jādomā par tiem cilvēkiem, kas ierodas. Ja mums ir jāpārtrauc kontrabandistu darbība arī ar Eiropolu palīdzību, šie kontrabandisti katru dienu tūkstošiem cilvēku raida iespējamā nāvē. Mūsu atbildība ir radīt legālus ceļus, lai nonāktu Eiropā, lai šie cilvēki izvēlētos nevis šos bīstamos ceļus, bet ierastos Eiropā legāli un drošā veidā. Un tāpēc es turpinu mudināt dalību valstis ne tikai pildīt savas saistības attiecībā uz jū, pagājušā gada jūlijā pieņemtajām saistībām par atpakaļ atgriešanu, par humāno palīdzību, bet darīt vairāk un darīt to drīzāk. Uh, Visi nelegālie imigranti, kas ir ieradušies Turcijā, tiks uz turien aizsūtīt atpakaļ saskaņā ar Eiropas un starptautiskajām tiesībām. Tiem cilvēkiem, kas jau šeit ir ieradušies, mums ir jāuzlabo dzīves apstākļi, un tādēļ mēs ierosinam humanās palīdzības schēmu, ko izmantot visā Eiropas Savienībā. Un tāpēc mums ir steidzamā kārtā jāķers pie plaša apjoma pārvietošanas pasākumiem un jāpalielina uzņemšanas kapacitāte. Visos šajos pasākumos ANO bēgļu lietu komisariāts ir mūsu ļoti svarīgs partners, un mēs centīsim, mēs arī turpmāk sastrādāsimies un sadarbosimies ar, ar komisāru Filipo Grandī kurš uh, vada ANO bēglietu komisariātu ļoti smagos apstākļos, un es domāju, ka viņš ir uh, ļoti, lab, gan, ļoti uh, labs speciālists, un es ļoti paļaujos uz viņa neatsvaramo palīdzību. Vēlreiz es gribētu uzteikt mūsu ciešo sadarbību ar ANO bēglietu komisariātu un pateikties komisariātam par eh, milzīgo darbu bēgļu krīzes risināšanā. ANO bēglietu komisariāta atbalsts ir ļoti būtisks gan Eiropas Savienības iekšēnē, gan ārpus tās. Eiropas komisija un ANO bēglietu komisariāts strādā roku rokā, lai palīdzētu Itālijai un tīpaši Grieķijai, pārvietojot migrantus un tāpat arī um, risinot eh, pārviet likumdošanas jautājumus uh, no ārpuses. Bet tagad mums ir drīz, drīzumā jāīsteno brīvprātīgā humanās palīdzības uh, schēma mm, Turcijai, jo tas palīdzēs turpmāk uzlabot arī situāciju, kāda ir uh, Turcijā esošajiem sīriešiem. Kā jūs visi zināt, mūsu rīcība neaprobežojas ar Eiropas Savienības robežām fakts, ka vairāk nekā 60 miljonu cilvēku ir uh, bēgļi vai iekšēji pārvietot cilvēku visā pasaulē. Un migranti mēs nedrīkstētu aizmirst par to, ka bēgļu krīze nav Eiropas krīze, tā ir pasaules mēroga krīze un izaicinājums. Ik vienam starptautiskajā sabiedrībā būtu jāuzme, jāuzņems daļa atbildība. Visām pasaules valstīm vajadzētu reaģēt uz ANO aicinājumu darīt lietas labā kaut ko. Donoru konferences, kuru 30. martā organizē ANO bēgļu lietu komisariāts ir nākamā iespēja, kad solīt savu palīdzību. Un mums visiem kopā ir jāpadomā par to, gan kā risināt šo problēmu, kas raksturo mūsu laikmetu, gan jādomā par to, ka šis fenomens daudz iemeslu dēļ pastiprināsies. Tas mainīs savu formu, mainīsies arī šie migrācijas ceļi. Mēs nedrīkstam ignorēt cilvēku mobilitāti. Mēs nedrīkstam uh, to liekt, mēs nedrīkstam to apturēt, bet mums ir jāsagatavo veidi, kā atbildēt, kā reaģēt uz uh, šo situāciju un uh, uzlabot situāciju gan uzņēmēju valstīm, gan migrantiem. Un tāpēc mēs domājam, ka Eiropai ir pienākums, un tas ir arī Eiropas interesēs, uh, atbalstīt eh, bēgļu plūsmu pārvaldīšanas pasākumus un eh, pārvietošanas jautājumos iesaistīties. Migrācijas krīzes risināšanai ir nepieciešami labi partneri, pastiprināta sadarbība un koordinācija ar trešajām valstīm, kā arī reģionālajām un starptautiskajām organizācijām. Citiem vārdiem sakot, ir nepieciešama globāla stratēģija šo jautājumu risināšanā. Šādi tik daudzšķautņainā bēgļu krīzes situācijā, kāda ir šobrīd, mēs nevaram vienu risinājumu piemērot visiem gadījumiem. Un nedrīkst būt tā, ka tikai viena ieinteresētā puse vai viena valsts uzņems atbildību. Mums visiem ir nepieciešams strādāt kopā, un tāpēc attiecības un sadarbības starp Eiropas Savienību un ANO bēglietu komisariātu ir ārkārtīgi būtisks jautājums. Uh, Tuvākajo dienu un tuvāko mēnešu laikā mūs sagaida milzīgs darbs, un mēs esam apņēmības pilni to īstenot. Paldies! Paldies uh, Avramopolus kungam, Eiropas Tautas partija. Kansāles Pons kungs, lūdzu jums vārds. Paldies. Uh, augstgadātais komisāra kungs, starptautiskais, starptautiskā sieviešana dēļ ir saistīta ne tikai ar tiesībām, bet arī ar faktiem. Sievietei jābauda daudz pašas tiesības kā vīrietim, taču daudzās valstīs tas nav tā. Daudzās valstīs sievietēm ir mazāk tiesību un mazāk brīvības, un tas ir fakts. Eiropā tiesiski noregulēts ir tā, ka tiesības un brīvības ir vienādas, bet faktiski situācija ir atšķirība Ja es būtu sieviete, tad man būtu daudz grūtāk šodien šeit eh, deputāta kvalitātē plenāra sēdē uzstāties. Arī tas ir fakts. Tādēļ 8. martā mums eh, tas būtu jāievēro. Taču ir ļoti daudz eh, citu iemeslu, eh, kādēļ eh, svinēt 8. martu. Daudz meitenes nedodas uz skolu, jo viņas ir meitenes. Daudz sievietes pelna mazāk, pelna mazāk jo tās ir, vai viņas ir sievietes. Un daudzas sievietes nekad um, nedodas pensijām, viņas vienkārši turpina strādā. Daudzas sievietes saskars ar vardarbību un uh, pazemojumiem tikai tādēļ, ka tās ir sievietes. Daudzas sievietes dzīvo nabadzībā. Katru gadu 3500 sievietes uh, nomirst, jo um, viņas nogalina vīrs vai partners. Šodien katra trešā sieviete Eiropā aizvien ir uh, seksuālas uh, vardarbības upurs. Mēs esam daudz pavirzījušies uz priekšu salīdzinot ar sabiedrībām, tādām kā Talibana sabiedrība, bet vēl tāls uh, ceļš ejams. Uh, Šodien mēs runājam par bēgļiem, par sievietēm bēgļiem. Viņas bēg ne tikai no mačo attieksmes, bet arī no uh, kardarbības. Viņas bieži vien uh, viens pašs rūpējas par uh, bērniem šajā. Um, Bēgļu, šajās bēgļu gaitās viņas bieži saskars ar vārdarbību vai arī tiek izvarotas. Daudz sievietes um, uh, bēg no tādām zonām um, pasaulē, kurās uh, tiek uh, kropļotas um, sieviešu ģenitālijas, vai arī viņas bēg no kardarbības, kurā kā ierocis tiek izmantot um, izvarošana. Tā nav humāna situācija, ka bērniem un sievietēm jābēg uh, vispār. Uh, Un ja saskaroties ar šo traģēdiju mēs nehumāni rīkojamies, tad arī mēs ne, e, esam humāni, nevis šie cilvēki. Mēs nevaram šos cilvēkus ignorēt vai uh, kaut kur novīdīt. Tas nebūtu uh, humāni. Ja uh, bērns piedzimst un uh, tā ir meitene, tā ir uh, vērtība mums ir. Uh, jāstrādā, lai sieviešu tiesības būtu tādas pašas tā kā vīriešu tiesības, un tas ir liels izaicinājums ne tikai šodien, bet mums visiem, ja mēs aizvien vēl gribam saukt mūs pašus par Eiropas sabiedrību. Paldies! Paldies Gonzāles Panskungam, tagad sociāldemokrāta frakcijas vārdā Gijoms kundze uzstāsies. Paldies, priekšstādātāji kungs. Visi e, saprot, nu vismaz es ceru, ka humanās krīzes kontekstā. E, sievietes bēglas, um, to ir aizvien vairāk, un ka tā ir īpaši uh, trausla grupa. Šodien starptautiskajā sieviešu um, dienā un arī ANO um, augstā komisāra bēgļu jautājumos uh, klātbūtnē, mēs runājam par sieviešu situāciju. Un uh, es esmu runājusi ar vienu jaunu sīrieti, un es citēšu viņas vārdus. Nekad nevarēju mm, gulēt nometnē, man bija bail, ka kāds man pieskarsies. Nometne bija ļoti daudzveidīga un eh, baidījāmies no vārdarbības. Un mēs nevaram vienkārši um, radīt kādas problēmas bēgļu gaitos, baidamies citādi bēgas. Ļoti daudz sieviešu bēgļu ir Sīrijā, Irākā, un um, tā, viņas saskars ar vardarbību, un, taču vardarbība ir arī Eiropā. Uh, Sievietes bēg no vardarbības eh, un aizvien eh, vēl visos ehm, bēgļu gaitas eh, posmos baidās no vardarbības. Tas parāda, ka mm, bēgļu politika pārāk maz pievērsies dzimumu jautājumam. Patvērumu meklēšanas pakotne nedaudz situācija ir mainījusi, taču situācija konkrētajās vietās aizvien vēl ir ļoti trausla. Balskundze arī runāja par to, un sievietes jāatbalsta. Uh, visos bēgļu gaitu posmos, sākot ar dokumentu pieņemšanu, uzņemšanu, integrāciju, un tiem cilvēkiem, kas strādā uzņemšanas nometnēs, jābūt apmācītiem, ir jābūt atbilstošām sanitārām, iekārtām un drošām guļvietām. Mums ir jādarbojas kopā. Eiropas Savienība un dalība valsts nevar um, tikai vienkārši tikties galotņu tikšanās, nepieņemot skaidrs, efektīvs pasākums, saskaroties ar humāno un morālo krīzi, kur tagad ir ES. Ir uh, risinājuma ceļi uh, atvērt legālos uh, migrācijas ceļus. Uh, tas ir labākais ceļš, kā um, cīnīties uh, pret uh, kontrabandistiem, kas turpina bagātināt uh, un uh, gūt pa sev līdzekļus. Uh, jābūt vienādām uh, iespējām no nu, Grieci, Grieķijas uh, pieņemti uh, cilvēki, tie tikai 600. Uh, noteiktā laika posmā šis skaitlis jāmaina. Mums ir vajadzīgs skaidrs plāns, mums ir vajadzīgs skaidri risinājumi un um, ļoti skaidri jāmaina situācijas attīstība. Un vēl runājot par uh, Eiropas Savienībā vienotu patvērumu meklēšanas sistēmu, lai jāstrādā, lai uh, sistēma būtu skaidra, nevis līdzinātos iepirkumam vai tādam tā kā šopingam. Mums ir jābūt skaidrām, sabalansētām darbības schēmām, jārespektē uh, cilvēku tiesības. ES Turcijas um, galotņu tikšanās um, nākamajā dienā jāsaka, ka situācija ir uh, īpaši trausla un nozīmīga. Paldies! Paldies Gijomas kundzei. Tagad EKR vārdā Kirkopa kungs lūdzu. Uh, Priekšādātā, godātais augstais komisār, komisār kungs, kā Lielbritānijas ministrs, kas bija atbildīgs par bēgļu pārvietošanu Bosnijas eh, kara laikā, es pir, redzēju pats, ko nozīmē karš šādiem cilvēkiem, un tāpēc lepojos ar Eiropu, kas neuzgriež muguru pasaulē, bet, nu, tā skumjā patiesība ir tāda, ka, lai arī daži Eiropas līderi pagājuši gadu atvēra durvis pilnīgi visiem, kas vēl, meklē labāku dzīvi, tā rezultātā tas tikai iedrošināja. Uh, šo visu milzīgo plūsmu dot, doties eh, tālāk. Es domāju, ka tiešā veidā pārvietot cilvēks no konflikta reģiona ir vienīgais risinājums. Tādā veidā atsakoties no traģiskās bojā gājušo situācijas vidusjūrā un eh, kontrabandistu palīdzības. Ja Eiropas Savienība vēlas turpināt piedāvāt iespēju un patvērumu un saprātīgu reakciju šāda veida situācijās, tad viņai jā, jā, jāsaprot, ka tieši bēgļu plūsmu pārvaldīšana un pārvietošana pārvietošana ir risinājumi. Pašreizējais pārvietošanas risinājums būtu jāsasaist ar tālāku ambiciozu ANO bēgļu komisierētu pārvietošanas programmu Eiropas Savienībā. Pārvietošana tās pašreizējā formā šobrīd nedarbojas. Būsim godīgi. Atsevišķas dalībvalsts uzskata, ka šī sistēma tām uzspiest un migranti vēlas doties tikai uz dažām dalībvalstīm. valstīm un tā, protams, nav īstā recepte ilgspējīgam progresam. Dalībvalsts neatbalstīs pārvietošanas schēmu kā loģisku risinājumu, kamēr ārējās robežas nebūs drošas, kamēr migrāt, migrantu plūsma nav stabilizējusies un netiek noteikti atbilstīgi skaitļi ar cilvēkiem, kas jāpārvieto Eiropas robežu paturēšana atvērta bez jebkādiem tālākiem plāniem situācija tikai sāsinās. Mēs runājam par drošiem, legāliem ceļiem uz Eiropu. Pārvietošanas schēma to panāktu. Tādā veidā veidā tiks nodrošināta droša nokļūšana Eiropā sievietēm un bērniem, tieši tā kā jūs šodien par to runājāt, un tādā veidā tām nevajadzētu no, tapt nodotām kontrabandistu rokās. Daudzas bēglas sievietes sastoms ar eksploatāciju, tik daudz nepilngadīgie tiek vienkārši, vienkārši pazūd bez vēsts, un ne, mēs nezinām, kur viņi ir. Eiropā šobrīd varētu izvietot daudz vairāk sievietes bēglas, ja mēs normāli pārvaldītu šo krīzi. Uh, Tas nenoz... Un tas, ka mēs vēlamies šo, šo situāciju kontrolēt, nenozīmē, ka mums trūktu līdzjūtības un sapratnes. Nē, mēs tikai vēlamies sta sapratni, stabilitāti un vēlamies piedāvāt cilvēkiem iespējas, ko viņi ir pelnījuši. Paldies, Kirkapungam. Tagad tāda grupas vārdā Vikstrēms kundzei vārds. Priekšādātāji, paldies. Paldies jums, Grandī kungs, par jūsu ievadvārdiem. Jūs šo, stājāties šai komisāra amatā brīdī, kad šis kontinents sastapās ar bezprecedenta bēgļu skaitu. Um, tā tas nav bijis pēdējo pauģu laikā. Bēgļu krīze nāca pēc finanšu krīzes, un mēs joprojām redzam, ka tas viss rada eh, problēmas un ierobežojumus mūsu pašu solījumiem attiecībā uz starptautisku aizsardzību tiem, kas to ir pelnījuši. Mēs Eiropā mādzam piemirst, ka mēs ar katru brīdi dzīvojam ar vien ilgāk. Un neskatoties uz visām problēmām, mēs tomēr esam bagātākais kontinents uz šīs planētas. Un šai kontekstā globālās patvērumu sistēmas eh, pamati tiek apšaubīti. Tos apšaud cilvēki, kas dotu priekšroku tam, ka tiesības uz patvērumu nebūtu universāls, uz ko cilvēkam ir tiesības, bet drīzāk tāda laipnība, ko varam dot vai izrādīt vai neizrādīt. Un man ir bažas, ka šodienas pasaulē, kad valstis var izvēlēties vai palīdzēt bēgļiem vai ne, ļoti daudziem iedzīvotājiem, kam palīdzība vajadzīga, tā tomēr netiks sniegta, viņiem nebūs aizsardzības un tam būs neatgriežams traģiskas sekas. Uh, Šāda veida ciniska pieeja, eh, kuras ietvaros bagātie rietumi atbildību par bēgļu uzņemšanu no, noveļ uz attīstības valstīm, uz trešām valstīm, bet paši sēž rokas klēpī salikušais uzceltām sienām, tikai laiku pa laikam nosūtot nelielu naudas summu aprūpes nodrošināšanai. Nu tā nav tāda Eiropa, kurā vēlos līdzdarboties es. Es Eh, pārstāvu ALDE grupu un esmu referente kas strādā pie gaidāmā tiesība akta attiecībās Dublinas regulas grozījumiem, var jums, komisāra kungs, tikai paust vienotu skaidru vēsti, ka liberāļi un demokrāti Eiropā vienmēr iestāsies par patvērumu tiesībām. Un ja atsevišķi deputāti šai parlamentā izliksies, ka iz, izvēle ir tikai melns vai balts, vai nu atbalstīt bēgļu komisariātu vai, vai atbalstīt individu tiesības, tad mēs vienmēr iestāsimies par šīm tiesībām kopā ar jums un vienmēr skaidrosim, ka visi šie elementi ir vajadzīgi, lai sistēma darbotos. Un cita starpā jūsu komisariātam vajadzētu saņemt daudz vairāk atbalstu un ne tikai finansiālu atbalstu vienu Un ne tikai no ES mēs dzīvojam ļoti sarežģītos laikos, bet mums jāsaprot, ka šis kontinents nekad nav bijis eh, lieliskākā situācijā un vairāk piemērots, lai šo situāciju pārvaldītu kā šobrīd. Un tāpēc no savas grupas pauz, paudu, paužu jums atbalstu šajā ļoti vērtīgajā darbā un ceru, ka turpmākajās dienās mums izdosies tikpat lieliski turpināt sadarbību kā ar jūsu priekšgājēju. Paldies! Three Paldies, un tagad goja grupas vārdā Bjorkas kundzei vārds. Eh, Lielas paldies! ANO un ANO augstais bēgļu komisariāts ir izšķirīgākie punkti, kas ļauj panākt to, ka globāli tiek ievēlot, ievērot starptautiskās patvēruma tiesības. Un tāpēc labi, kas ir ieradies pie mums šodien un mūsu uzrunājot. Es domāju, e, skumji, ka jūs nav aicinājuši uzņemties tālākus e, uzdevumus, piemēram, mēs risinājumu izstrādāja attiecībā uz bēgļu krīzi. Kāda tad ir šī plašākā perspektīva? Jā, pastāv globāla bēgļu krīze, bet šeit Eiropā bēgļu krīzes nav. Jūs ļoti gudri teicāt un ļoti svarīgas lietas teicāt. Jūs teicāt, lūk, sievietes bēglas ir īpaši jāaizsargā, tieši viņām vajadzīgs papildu tiesības. Ceru, ka mēs nobalsosim par ļoti labo ziņojumu, kas tika sagatavots. Eiropas Savienībai ir jāuzņem vairāk cilvēku, un tas jāizdara tādā veidā, kad atbildība tiek līdzvērtīgi sadalīta starp visām dalību valstīm. Mēs piekrītam jums arī par drošiem ieceļošanas maršrutiem, tāpat arī pasākumiem, kas jāizteno, lai uzlabotu nepilngadīgo situāciju. Vakar biju Kalē un redzēju, kāda tur ir situācija. Nu, tas neatbilst nekādiem cilvēktiesību pamatprincipiem. Nu, lūdzu, aizbrauciet uz Kalē, apskatieties, kas notiek tur. Jūs teicāt, mums jācīnās pret islamofobiju un rasismu Eiropā. Mēs piekrītam jums. Un visbeidzot Mēs nedrīkstam arī Grieķijai kļ visai kļūt par vienu vienīgu bēgļu nometu. Mums arī jāuzņems atbildība. Grandīkungs. Tas, kā Eiropas Savienība šobrīd īsteno sarunas ar Turciju, lai bēgļus paturētu ārpus savām robežām, ir, ir jāsaka pretrunā ar jūsu priekšlikumu. Viņi šobrīd bēgļus grasās sūtīt tais pašās laivās, kurās tie ieradās šeit. Tas neatbilst starptautiskajām patvērumu tiesībām un labi, ka uz to norādījāt savā uzrunā. Mēs ar lielām bažām sekojam līdzi tam, ka Eiropas Savienība neiestājas par patvērumties, bet ceru, ka jūs izdarīsiet uz to spiedienu. Paldies, un tagad zaļo grupas vārdā uzstāsies Hārmsas kundze, lūdzu. Godātais augstais komisāri, godātie kolēģi. Es domāju, ka aplaus jūsu runas beigās jums parādīja, ka mēs esam ārkārtīgi priecīgi par to, ka tieši šodien jūs esat ieradies pie mums un mums, kā Eiropas parlamentam, vēlreiz atgādinājāt par to, cik spiedīgā situācijā šobrīd atrodas bērnu un sievietes, kas ir devušies bēgļu gaitā šajā globālajā bēgļu krīzē. Uh, Un es esmu priecīga, ka ar šiem atsevišķiem piemēriem jūs esat parādījis um, mums, kāda ir situācija. Tāpat jūs minējāt milzīgus skaitļus, kas apliecina to, ka mums ir milzīga globāla rakstura problēma. Mēs kā Eiropas parlamenta deputāti, nu vismaz vairākums no mums, pēdējā laikā esam uh, ļoti nobijušies par to, ka Eiropas Savienībā ir kļuvis tik ārkārtīgi grūti ievērot Ženēvas bēgļu konvenciju un uh, īstenot bēgļu aizsardzības likums. Mēs Eiropas Savienībā esam konfrontēti, neraugoties uz to, ka Eiropas Savienība sastāv no valstīm, kuras visas ir uh, augušas, uh, piedzīvojušas pēdējā jau aizvadītajā gadsimtā krīzes un kārus, bet neraugoties uz to, ka atmiņa attiecībā uz to, ko paši tautas ir izcietušas, vairs nav pietiekami spēcīga lai adekvāti reaģētu uz šo globālo krīzi, un es domāju, ka arī tādēļ jūsu runa bija tāda runa, kas, kam vajadzētu mums visus atmodināt. Ņemot vērā to, kas vakar tika apspriests ar Turciju un Eiropas Savienību, ir jāsaka, ka ļoti būtiski ir saprast, ka tas notiek tādā ļoti mazā lokā, un eh, šis te šī sistēma, ka viens sīrietis iekšā, viens ārā, nav pareiza, un eh, par to vajadzētu padomāt arī, ņemot vērā jūsu runu. Jūs ļoti labi saprotat, ka mēs vēlamies eh, panākt kārtību ar šo pārvietošanas politiku, bet tas, kā mēs apējamies ar šīm milzīgajām problēmām, tas ir ļoti svarīgi. Un es domāju, ka jūs mums ļoti skaidri parādījāt, ka Eiropieši, ku, Eiropa kopumā uh, nav vēl aptvēruši šīs katastrofas apmērus, un tāpēc cenšas drīzāk aizsargāt sevi no šīs katastrofas un varbūt tāpēc dod savu pienesumu tajā, ka šīs krīzes un katastrofas mūsu kaimiņu valstīs pasaulē diemžēl pastiprināsies. Paldies par uzmanību. Grūti šeit runāt šādos apstākļos. Hārmsas kundze. Jums ir pilnīgi taisnība. Dāmas un kungi, es gribētu jūs lūgt apsēsties. Paks kungs, lūdzu, uzgaidiet mirkli. Dargie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Te neizskatās pēc debatēm, bet gan pēc futbola stadiona īsti pirms spēles sākuma, un tas šajā šāda situācija pavisam noteikti nav piemērota debatēm, un tāpēc es lūdzu jūs visus ieņemt vietas. Also ich fahre mit der Debatte jedenfalls. Es jebkurā gadījumā tagad neturpināšu debats līdz brīdim, kamēr kolēģi un kolēģis nebūs apsēdušies, jo tam vispār nav jēgas un tādējādi tas vispār ir nepiemērot attiecībā pret tām debatēm, kādas mums šeit šobrīd norisinās. Tā, protams, ir tikai sakritība, ka te galvenokārt vīrieši nav vēl apsēdušies. Paksa kungs, lūdzu, jums vārds. Paldies priekšsēdētāji, dārgie kolēģi, augstais komisārkungs. Es esmu ļoti priecīgs redzot jūs visus šeit, un redzot jūs, komisārkungs, šeit, es ceru, ka Eiropai beig beigās izdosies visu sakārtot, un mēs sapratīsim, ka dalības val dalība valstīm ir jāpalīdz bēgļiem, nevis jāatver savus pilsētas visiem migrantiem. Eiropas kopienām ir uh, jācīnās ar mūsu politiķu darba rezultātu. Ja mēs visi iesaistīsimies tikai diskusijās, nu gal galā nav taču jārunā par pašsaprotamām lietām. Protams, ka ir jāsniedz humanā palīdzība kara bēgļiem un cilvēkiem, kas bēg no mājām politiskas vajāšanas dēļ. Uh, bet tad vēl ir tie, kas eh, vēlas vienkārši labāku dzīvi. Jums, augstais komisāra kungs, nav jāpieņem savā mājā tie viesi, kurus jūs neesat uzaicinājis, tad kāpēc Eiropas eh, Savienības pilsoņiem ir jāuzved citādi šajā situācijā? Tāpēc pārstāsim diskutēt par to un sāksim vienreiz rīkoties un domāt par to, kā aizsargāt Eiropu no migrantiem. Mums ir jāaizsargā labāk savas ārējās robežas bet nevis sniedzot Turcijai miljardiem lielu palīdzību. Mums ir jānodrošina mūsu cilvēkiem aizsardzība, drošība, bet pārvietošanas programma nav galvenais risinājums. Mums ir jāatrod konflikta cēloņi, mums ir jāpalīdz cilvēkiem, kuriem ir nepieciešams atbalsts, bet Vēl svarīgāk ir tas, ka mums ir jācīnās pret šiem, mēr, pret šiem cēloņiem, kas izraisa migrācijas krīzi. Izskatās dīvaini, ja mēs redzēsim, ka kādā valstī tiek nodedzināti ciemati, bet mēs cenšamies palīdzēt tiem, kuriem ir izdevies aizbēgt, lai gan to cilvēku vidū vairāk ir tādi, kuri nekad konflikta vai uguns rezultātā nav cietuši. Paldies, un tagad uh, ENF grup, uh, pie frakcijām nepiedarošo deputātu vārdā Salvīnī kungs, lūdzu. Paldies. Paldies, priekšsēdētā kungs. Nu, cik ļoti melīga situācija runājot par sievietēm un arī. Uh, par sievietēm gan šeit, gan ārvalstīs. Turcijas eh, ministra prezidents eh, teica, ka sievietes un vīriešus no, eh, stādīt uz viens un tās pašas bāzes ir pretdabīgi. Nu, tas taču ir noticis pirms diviem gadiem, nu, burtiski smieklīgi šādi paziņojumi. Un sievietes tieši tādu uzskata vīrieši. Uh, transportē uz uh, Eiropu. Turcija neievēro pilsoņu tiesības un nekad nebūs uh, civilizētas uh, Eiropas daļa. Nu, tas ir mans uzskats. Tos trīs miljārdus labāk dodiet Eiropas bezdarbniekiem, nevis um, Turcijai, kas no šīs naudas, naudas, naudas um, šturmēs laikrakstu redakcijas. Šī nauda nenonāks ne pie sievietēm, ne pie bērniem bēgļiem. Ja mēs tagad redzam uz skaitļiem, tad redzam, cik daudz ir bēgļu. Patvērumu meklētāju Eiropā tikai 5% ir patiesi politiski bēgļi, divas trešdaļas no pieteikumiem tiek noraidītas. Tad runā par sievietēm. Uh, 2016. gada janvārī 7000 um, patvērumu, patvērumu um, maz sieviešu, um, 30% sīriešu. Sīriešu sievietes praktiski nemaz neredz, bet pārsvarā tie ir sīriešu vīrieši, jauni, spēcīgi vīrieši. Nu, gal galā šeit tiek finansēta islamisma invāzija, kas ir vērsta pret visu kontinentu. Un gal galā um, jautājums, cik tas maksā jums, komisāra kungs? cik maksā UNHCR, cik maksā visi uh, ierēģi no septiņiem miljardiem, cik tad vispār nonāk pie bēgļiem un cik nonāk um, kaut kādās uh, darba vietās, uh, cik daudz uh, tiek tērēts uh, dārgās viesnīcās tās aktajos uh, komandējumos. Nu, nav jāmaksā uh, par piecu. Uh, Uh, uh, zvaigžņu uh, viesnīcu uzturēšanos. Ir cilvēki, kas nakšņo arī citās vienkāršākās viesnīcās. Das Wort hat jetzt der fraktionslose Abgeordnete Funtulis. Funtulis kungs, pie politiskām frakcijām nepiedarošais deputāts. Lūdzu, jums vārds. Grandī kungs, uh, Jūs nedarat savu darbu ļoti labi. Nu, varbūt nav tas viss jūsu vainas pēc, bet es domāju, ka ANO daudz ir atbildīgi par šo jautājumu. Tie, kas nav rēģējuši uz eh, rietumu spēku koloniālajām vēlmēm, kas bombardē, valst, kas bombardē Sīriju un Irāku, pusi Āfrikas, tāpat arī Ukraina šeit ir skārta. Uh, un uh, lielās multinacionālās uh, kompānijas izmanto lēto darba spēku mazāk attīstītajās valstīs, lai uh, gūtu labumu. Mēs domājam par privileģētiem partneriem, un mēs esam tikko pieredzējuši samitu Briselē, Turcija aizsargā terorists un kontrabandistus un tāpat arī citus uh, spēkus, tāpēc jums vajadzētu nekavējoties rīkoties, lai uh, šīs liesmas apdzēstu tuvējos austrumos, lai bēgļi varētu atgriezties mājās un panākt attīstību paši savās valstīs. Es domāju, ka mums ir jārunā ar izcelsmes valstīm un tranzīta valstīm un tāpat arī ar uzņēmēju valstīm, bet uh, ir jādomā par to, ka multinacionālās kompānijas visticamāk vēlas tikai izmantot lēto darba spēku un, un iedzīvoties uz visu tā rēķina. Mums ir jādomā par uh, humanismu. Un, diemžēl, jāsaka, Grieķija ir smagi cietusi no šīs krīzes, un ir kļuvusi par tādu kā brīvdabas bēgļu nometni. Mums ir nepieciešams rast risinājums, bet izskatās, ka jūs vai nu nespējat, vai arī negribat risinājumu panākt. Paldies! Paldies! Paldies, cienītās dāmas, godātie kungi! Augsti godātais komisāra kungs un uh, arī uh, augstais komisārs bēgļu jautājumos. Uh, Parlamentārā demokrātijā šajā parlamentā jebkurš var uh, savu viedokli brīvi izteikt. Es domāju, ka divi pēdējie runā no reprezentatīvi tam, ko domā šis parlaments. Un füge hinzu, un piemetināšu. Un piemetināšu. Piemetināšu. Augstais komisāra kungs. Pievienošu augstais komisāra kungs, ka Eiropas parlaments jums saka sirsnīgi paldies. Thank you. Augstais komisāra kungs, es gribu pievienot atsimirkli. Augstais komisārs, es gribu teikt, ka sirsnīgi eh, gribam teikt paldies par eh, izcilo eh, runu, gribam pateikties jums un jūsu darbiniekiem, visiem, kas strādā jūsu aparātā. Korban kungs, lūdzu. Herr Coburn, bitte, Herr Coburn, Sie haben sich zu Wort. Lūdzu, Korban kungs, jūs gribat uzstāties? Bitte, Herr Coburn, Sie haben sich zu Wort gemeldet. Lūdzu, Korban kungs. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es tikai gribētu jums pavaicāt, un es domāju, ka. ka šī te vienreizējā parlamenta priekšsēdētājiem jums būtu jābūt neitrālam? Vai jūs eh, pieslienaties kādai pusei? Jums būtu viss parlaments jāpārstāv. Are you not Äh, jūs beidzāt? Vai jūs beidzāt jau savu runu? Paldies! Visu cieņu priekšsēdētāji, bet es domāju, ka jums šajā situācijā ir jāpaliek neitrālam. Britu parlamentā jūsu uzvedība nebūtu bijusi pieņemama. Parlamenta spīkers nedrīkst nostāties nevienā pusē. Paldies! Kurban kungs. Augstais uh, komisārs Bēgi jautājumos bija viesis mūsu sēdē, un es neesmu gatavs apvainot viņu vai viņu darbiniekus, un cik tālu rasisms no šīs puses nāk, no tam enerģiski pretošos. Tas ir pilnīgi skaidrs.